Chers collègues, je vous propose de commencer notre réunion. Um, au point 1, nous devons. Pirmais euh, darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Un eh, es vēlētos pateikt, ka 12. un 23. punkti, kuri ir paredzēti rītā pulkstens 9.30, tad eh, mums ir jāpieņem un kopīgi jātātad šie priekšlikumi globalizācijas fondu piemērošanai, jo šobrīd budžeta komiteja gaida mūsu atzinumu. Un, eh, Eh, Mums eh, būtu jārunā par globalizācijas eh, ietekmes fondu, kas attiecās uz Nīderlandi. Un ja nevienam iebildumu nav, tad mēs pieņemam darba kārtības punktu. Otrais darba kārtības punkts ir oktobrī un novembrī notikušajiem protokoliem. Ja nevienam iebildumu nav, tad pieņemam to. Tātad, nē, patiesībā tā, ja iebildumi nav iesniegti līdz šā sēdes beigām. Runājot par otro punktu. Priekšsēdētājs paziņojumi. Vēlētos paziņot pirmkārt, ka mūsu sēde tiek eh, tiek straumēta internetā, un tagad mēs esam pabeiguši ar trīs pirmajiem, jeb administratīvajiem purmiem, punktiem, un ceturtais mums ir jāsagaida ministra kungs, kurš kavējās. Tātad tas ir sociālo lietu un sabiedrības veselības ministrs. Ministre. Chers collègues, je vous propose de, de reprendre euh, nos travaux. Godātie kolēģi, varbūt tad atsāksim mūsu darbu. Un eh, tagad mums ir tas gods šeit eh, sveikt eh, Joelis Milketes kundze, kur ir nodarbinātības un iespēju vienlīdzības ministra un mēs uzklausīsim, ko kundze mums teiks. Tātad šeit mēs smējāmies, jo priekšsēdētājs sākumā pateica Francijas prezidentūra. Nē, nē, nē, Beļģijas. Laurete Onkelinks pēc 6. 7. decembrī notikušās padomas sanāksmes mūs iepazīstinās formālā līmenī. Tātad mēs ministrē vārdu dosim divos piegājienos. Vispirms dosim vārdu ministrei konkrēti runāt par tiem jautājumiem, kuri tikuši izskatīti Beļģijas prezidentūras laikā un ko prezidentūra ir panākusi. Pēc tam mēs īpaši runāsim par ekonomiskās atveseļošanas un ekonomiskās uzraudzības pakotni. Euh, Paldies par uzaicinājumu šodien šeit ierasties. Es eh, jums eh, nolasīšu ziņojumu par prezidentūras paveikto. Varbūt tas viss notiek par ātru, jo prezidentūrā vēl ir šis tas jāpabeidz. Tomēr mums ir izdevies izpildīt vairākus, eh, vairākas apņemšanās, par kurām es jums gribētu izstāstīt. Es, jums, es jau jūlijā biju šeit ieradusies un runāju par mūsu galvenajiem mērķiem. Beļģijas prezidentūra nodarbinātības e, jomā izvirzīja divus galvenos mēķus. Pirmkārt, nodarbinātības politikas nostādnes. E, un otrs svarīgs punkts, par kuru mēs noteikti runāsim otrajā daļā, ir e, ekonomiskās pārvald, ekonomikas pārvaldības jautājums. Citiem vārdiem, nodarbinātības, nodarbinātība nevis kā makroekonomikas elements, bet iesaistīto pušu iesaisti, eh, ciešāka iesaiste un eh, kā viņi var piedalīties eh, procesu uzraudzībā. Mēs stāstījām, ka nodarbinātības politikas jomā mēs vēlamies risināt, atrisināt divas vidēja un ilgtermiņa problēmas, kas atspoguļo attīstības procesu. Eh, pirmkārt, eh, tā saucamā zaļā, eh, zaļa, zaļā attīstība, jeb vidēji saudzīgāki, saudzīgāka politika un sociālā attīstība. Runājot par darba vietām un demogrāfijas problēmām, kas, kur runa ir par to, ka cilvēki strādā daudz ilgāk un gados vecāku strādājošo skaits pieaug. Un tāpēc uh, mums ir jārada jaunas darba vietas uh, pakalpojumu sektorā, ņemot vērā il, eh, lielāku mūža ilgumu. Tāpat arī mēs, te, mēs paziņojām, ka vēlamies piestrādāt pie uh, vienlīdzības darba jomā, dzimumu jomā un arī vēlamies, vēlamies pievērsties, nodarbinā, pievērsties nodarbinātības politikas ārējiem aspektiem. Tātad, pirmkārt, vēlos paskaidrot, ko, ar ko mēs esam darījuši. Vispirms mums ir Eiropas nodarbinātības stratēģija, kas vispārējā eh, Eiropas 2020 kontekstā eh, ir pārvaldība, ekonomikas pārvaldība. Tāpat arī es runāšu par nodarbinātības vadlīnijām, kuras mēs apstiprinājām oktobrī. Tāpat arī pieskaršos tam, ka, ko esam paveikuši, eh, radot eh, videi draudzīgākas eh, darba vietas, kā arī kā mēs esam mēs centušies pārvarēt demografisko šoku, kādus tiesisko, tiesiskos elementus mēs esam ieviesuši. Tādu nav daudz, un tie būs padomas darbu kārtībā pirmdien mūsu, prezidentu, mūsu prezidentūras vadībā. Tātad nodarbinātības stratēģija ekonomikas pārvaldība 2020. gada mērķi. Domāju, ka varu apgalvot, ir vairāk kā skaidrs, nodarbinātībai jābūt jebkuras izaugsmes e, politikas vai stratēģijas e, centrā, jo stratēģija ir tā, kas palīdzēs radīt jaunas darba vietas. Pat Eh, ne tikai virsrakstā, bet, bet eh, arī eh, vienā no mērķiem ir teikts, ka 75% jaunu darba vietu būtu jārada līdz 2020. gadam, kā arī ir ieviestas daudzas vadlīnijas, kas ir, protams, protams nodarbinātības vadlīnijas, kā arī ekonomikas politikas svarīgākās vadlīnijas. Tātad, lai izpildītu šo mērķi, mums ir jāīsteno ekonomikas pārvaldība, kas efektīvi attīsta nodarbinātības politiku. Mūsu neoficiālajā padomas sanāksmē jūlijā, kas bija ļoti svarīga sanāksme, mēs centāmies informēt dalību valstis pār uh, eh, to, kāda ir šī ekonomikas pārvaldības ķēde. Mēs centāmies eh, to paskaidrot ar prezentācijas eh, palīdzību. Mēs centāmies paskaidrot, kā ekonomikas politika ir svarīga eh, makroekonomikai un ir svarīga tā saucamo sastrēgumu novēršanai. Ļoti bieži nelīdzsvarotība ir saistīta ar bezdarbu un politikas līderi nedrīkst ignorēt šo aspektu. Mēs arī sastādījām prezidentūras dokumentu par šiem jautājumiem un pieņēmām secinājumus, eh, kurus apstiprinājām oktobrī. Runājot par ekonomikas pārvaldību, mēs eh, eh, centāmies panākt uh, 148. pankta eh, iesaisti eh, jebkurā darbībā, kas saistīta ar ekonomikas spāra uzraudzību. Tas, kas notika, bija gluži negaidīti. Eh, man, es negaidīju, ka mums izdosies to tiešām panākt. Un šie secinājumi tika vienbalsīgi padomas sēdē pieņemti. Tad ekonomikas pārvaldība nodarbinātības politikas kontekstā. Mums arī izdevās, uh, izdevās iekļaut to, uh, iekļaut šo atsauci secinājumos. Tad tas nebija viegli, tomēr tas bija ļoti svarīgi. Mums bija ļoti daudz diskusiju par šo aspektu. Es patiešām uzskatu, ka tā ir viena no Beļģijas prezidentūras prioritātēm. Otrakārt, vēlos šajā pirmajā prezentācijas daļā runāt par mūsu paveikto nodarbinātības politikas jomā dažādās, eh, dažādos segmentos. Pirmkārt par vadlīnijām, kuras tika pieņemtas 21. oktobrī padomas sēdē. Domāju, ka ir svarīgi uh, izsūtīt signālu, ka jā, mēs uh, strādājam saskaņā ar līgumu. Mēs varētu rīkoties tikai formāli. Tomēr vēlos pateikties parlamentam, šai komitejai un tās priekšādātājai eh, par veiksmīgo sadarbību. Mums ir izdevies eh, samazināt grozījumu skaitu līdz minimumam. Mums ir izdevies ieviest grozījumus pamattekstā, jo tie bija svarīgi un tie atspoguļoja praktiskas izmaiņas, kas bija jāievieš. Un tā bija tāda ļoti veiksmīga institucionāla darba metoda kopā ar parlamentu. Tātad teksts ir grozīts, tajā ir ieviesti grozījumi, tas ir pieņemts, padome to ir pieņēmusi, un tajā ir iekļauta Eiropas parlamenta grozījumi pār dzimumu līdztiesību un sociālo kohēziju, kā arī MVU iesaiste un nabadzības un bezdarba samazināšana. Viens elements, kuru jūs tur iekļāvāt, un tas tur sākumā nebija, tas ir uh, nacionālie mērķi, valstu mērķi. Un tie ir svarīgi nodarbinātības politikā, kā arī svarīgi uh, kopējā kohēzijā un uh, eh, sasaistēs starp dažādām nozerēm. To mums izdevies ļoti skaidri, eh, skaidri paziņot. Un tagad es runāšu par otro tēmu, un tā ir viena no svarīgākajām problēmām - vide un demogrāfija. Kas attiecas uz vides aizsardzību nodarbinātības kontekstā mūsu pamatmērķis, pamatmērķis eh, balstoties uz Eiropas parlamenta, pal, parlamenta pienesumu, ir uh, mēģināt izstrādāt pasākumu, pasākumu sistēmu kopumu uh, par videjas draudzīgāku darba vietu radīšanu. Tā ir jauna tēma, un mēs vēlamies tai piešķirt prioritāru nozīmi. Kā jūs redzat, eh, indikatori, indikatori pārvaldības jomā, par kuriem mēs šeit runājam, ir pieņemti. iekšējā tirgus komitejā un ir izstrādāts indikatoru saraksts darba vietu, lai padarītu darba vietas zaļākas. Tādā veidā mēs varam redzēt, kas ir paveikts un panākts, izmantojot kvalitātes un kvantitātes indikatorus. Balstoties uz šiem ieteikumiem, kas tika iekļauti Šrēdēra ziņojumā, mums bija um, ministru konferences septembra beigās, un tā norisinājās divas dienas, kas bija ārkārtīgi efektīva un noderīga sanāksme. Mums izdevās, uh, mums izdevās um, iegūt pie, uh, informāciju no komisijas un citām, citām organizācijām un iekļaut tos arī secinājumos, kas tiks, eh, iz, kas tiks apstiprināti vai apspriesti 6. decembrī pirmdien. Visas dalībvalstis tiek aicinātas īstenot nepieciešamos priekšnosacījumus darba vietu Eh, lai padarītu darba vietas vidēji saudzīgākas un eh, īsteno dažādas, dažādas, dažādas eh, iniciatīvas nozaru kontekstā. Ir jāveic plānošana, iepriekšēja plānošana, lai sagatavotu nepieciešamās kvalifikācijas speciālistus. Un lai izstrādātu klasifikāciju par vidēji saudzīgu darba vietu jauno lomu kā arī dažādu pilnvaru un kompetenču atspoguļojumu. Tad kas ir nepieciešams? Ir jābūt pasākumiem, lai mēs varētu novērtēt um, dalību valstu paveikto šajā jomā. Vēlos uzsvērt nodarbinātības eh, pakalpojumu lielo nozīmi. Mēs vēlamies vairāk iesaistīt savus sociālos partnerus mēs vēlamies īstenot īpaši uz MVU vērstu pieju un vēlamies eh, atrisināt eh, veselības aizsardzības un drošības problēmas dažādos sektoros. Tad ir tāds tehnisks jautājums par kompetencēm. Un te es gribu runāt par dzimumu uh, līdztiesību. Kā mēs varētu padarīt darba vietas daudz, uh, uh, daudz uh, līdztiesīgākas. Uh, un te varbūt vajadzētu īstenot noteiktas fiskālās politikas nostādnes. Ja mēs vēlamies samazināt uh, oglekļa izmešu īpatsvaru savā ekonomikā, tad ir jāizteno dažādi pasākumi un dažādas iniciatīvas varbūt jaunas darba vietas e, varētu palīdzēt šo jautājumu atrisināt. Īsumā tas tie, tie ir secinājumi, kurus mēs, e, kurus mēs prezentēsim padomas sanāksmē. Protams, mēs centīsimies īstenot vispārējo stratēģiju 2011. gadam. Uh, Un otrkārt, demogrāfija ir tāds problemātisks jautājums. Savos secinājumos mēs esam izcēluši ne tikai prioritātes, bet arī svarīgākos punktus, ka vajadzētu, piemēram, gados vecāku strādājošos iesaistīt vairāk darba tirgū no vienas puses un no otras puses. Jāmēģina atrisināt e, problēma, kas e, saistīta ar Eh, pakalpojumu sniegšanu gados vecākiem eh, iedzīvotājiem. Mums jāmēģina īstenot integrēta pieeja attiecībā uz gados vecākiem strādājošiem un jāmēģina uzlabot darba apstākļi visiem tā, lai ieguvēji būtu visi. Un, protams, mēs arī cenšamies in, eh, ieguldīt eh, mūžizglītībā. Kā zināt, mēs šeit runājam pār cilvēkiem 45 eh, līdz 50 gadu vecumā. Mēs cenšamies atvieglot pārējais procesus šiem cilvēkiem balstoties uz dažādu, dažādās konferencēs iegūtajiem rezultātiem, piemēram, to, kas norisinājās Madridē par nodarbinātību, vēlamies pievērst īpašu uzmanību darba vietu kvalitātei, kad runa ir par pakalpojumu aprūpes sniegšanu iedzīvotājiem. Mēs runājam te par, par stabiliem, stabilām darba vietām, eh, dar, dar, nepārāk garām darba stundām, Mēs vēlamies panākt daudz labāku dzimumu līdztiesības līdz, dzimumu līdzsvaru. Šeit mēs runājam arī par pakalpojumiem, kas bieži netiek pietiekami labi apmaksāti, sevišķi pakalpojumu sektorā. Mēs vēlamies īstenot nepārtrauktu apmācību, kā arī, kā arī sniegt izglītības apmācības iespējas kuras vajadzētu pielāgot da dalību valstu individuāliem rīcības plāniem. Un Eiropas sociālais fonds eh, varētu iesaistīties un palīdzēt. Mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka vajadzētu samazināt, eh, samazināt eh, algu atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Ir šajā jomā mēs esam arī izstrādājuši konkrētus secinājumus. Un tas attiec ne tikai uz komisijas paveikto, bet arī uz vispārējo stratēģiju. Ir jāpieņem eh, vispārēja globāla līmeņa stratēģija pār vienlīdzīgām darba iespējām. Mums ir jāatjaunina visi indikatori, kas attiecas uz algu atšķirības samazināšanu starp vīriešiem un sievietēm. Ir jāmēģina attiecināt šie indikatori arī uz ģimenes koncepciju, uz uh, precētu, neprecētu cilvēku statusu, uz bērnu skaitu. Katra dalībvalsts pieņem noteiktu pasākumu kopumu lai mazinātu algu atšķirības starp vīriešiem un sievietēm un cenšas izpildīt ilgtermiņu, ilgtermiņu mērķus. Mēs domājam, ka mums varētu izdoties samazināt algu atšķirības. Un dalību valstīm vajadzētu iestrādāt šīs politikas nostādnes savās uh, valstu reformās. Un pēc katru gadu pēc lieldienām tad, tad, e, progress tiktu prezentēts sanāksmēs. Uh, Mums vajadzētu uzraudīt uh, paveikto šajā jomā. Papildus uh, mums vajadzētu pievērsties arī tāda, tādam jautājumam, kā nodarbinātības kvalitāte un uh, eh, elastu drošību. Vajadzētu uzlabot nodarbinātības un darba vietu kvalitatīvu aspektu. Mēs esam sadarbojušies ar eh, dažādiem eiro fondiem un esam izstrādājuši vairākus priekšlikumus par pozitīvu pāreju šajā jomā. Tas, eh, te ir runa par eh, lab, labvēlīgu atmosfēru darba vietā, par stresa samazināšanu Un, protams, cilvēkiem ir jāspēj apvienot darba, profesionālā dzīve ar privāto un ģimenes dzīvi. Ļoti bieži demensija tiek atstāta novārtā, tomēr tā ir neatņemama notarbinātības politikas sastāvdaļa. Sievietēm ir jāpievērš īpaša uzmanība sociālās politikas ārējiem aspektam. Runājot par ekonomikas pārvaldību un darba vietu eh, stāvokli, darba vietu pozīciju eh, dažādajām iesaistītajām pusēm mums ir vajadzētu, mums vajadzētu vērtēt arī starptautisko pārvaldību un sasaisti starp mikro un makro ekonomikas politikas nostādnēm. Mums vajadzētu iesaistīt eh, Startautiskās darba organizācijas rekomendācijas un vajadzētu sadarboties ar šo organizāciju, lai mēs varētu labāk koordinēt Eiropas pozīciju ne tikai veselības aizsardzības nodarbinātības jomās, bet arī G12 eh, ekonomikas eh, stratēģijās. Tāpat arī Eh, mums ir savi starptautis, starptautiskās garantijas. Eh, kas eh, attiecas uz darba, darba vietu kvalitāti. Kas attiecas G12, tad es ceru, mums izdosies organizēt regulāras sanāksmes pirms katras G12 sanāksmes. Tādā veidā nodarbinātība ieņems uh, savu prioritāro lomu G12 uh, eh, valstu um, sanāksmēs un diskusijās. Tad sociālā politika un nodarbinātība, neskatoties uz politiskajām grūtībām, kādā mēs saskaramies, ir svarīgi jautājumi, un mums ir izdevies satuvināt Eiropas un Vidusjūras nodarbinātības ministrus un paliel, eh, uz, uz, eh, uzlabot mūsu eh, partnerību, partnerību spēku un starptautisko pamanāmību. Tātad 13. un 14. decembrī notiks starptautiskas konferences, un tas sasauc ar uh, turpmākajiem secinājumiem, kas uh, tas te ir runa pār, uh, eh, pār tiesību aktiem. Mēs esam centušies atbalstīt dažādas, dažādas dokumentus, priekšlikumus, taču, kad runa ir pār par dekrēta atvaļinājuma, dekrēta atvaļinājuma direktīvu, tad, eh, kā jūs zināt, eh, parlaments mēģināja mainīt komisijas priekšlikumu līdz 20 nedēļām, kas būtu pilnībā apmaksātas. Balstoties uz sievietes eh, iepriekš iegūto, iepriekš izmaksāto algu. Tāpat arī mēs vēl, vēl, vēlamies ievies divas nedēļas ilgu, eh, ilgu eh, bērna, eh, pēc bērna piedzimšanas atvaļinājumu arī tēviem budžeta kontekstā, lai atbalsts tiktu sniegts kā vīriešiem, tā sievietēm. Protams, kā taupības pasākumu kontekstā tas ir sarežģīti, ir ļoti grūti rast līdzekļus uh, un iekļaut šādus, eh, šādus punktus direktīvā. Tomēr, tomēr eh, kaut kad eh, šis, šie pasākumi tiks pieņemti un iekļauti direktīvā. Pirmdien padome organizēs diskusiju ar konkrētiem jautājumiem šajā sakarā, un tie palīdzēs mums prezidentūras eh, secinājumos iekļaut vadlīnijas, kā labāk risināt šo jautājumu. Un droši vien, ka eh, arī Ungārijas un Polijas prezidentūras varētu balstīties uz mūsu secinājumiem savā darbā 2011. gadā. Un turpināt dialogu ar Eiropas parlamentu. Vismaz vajadzētu atzīt eh, līdz šim sasniegto. Un varbūt eh, ar laiku mums varētu izdoties eh, izstrādāt daudz progresīvāku politiku. Protams, ka mēs saprotam, kāda ir budžeta situācija, un mēs nevaram sasniegt šos mērķus uzreiz, bet varbūt ilgtermiņā mums tas varētu izdoties, piemēram, līdz 2020. gadam un arī pēc tam. Varbūt mēs eh, varētu ieviest eh, šos eh, jaunos priekšlikumus 3-4 gadu periodā un panākt kompromisus turpmāko prezidentūru laikā. Kas attiecas uz kvalitātes direktīvu, tad tā attiecas uz jūsu komiteju, jo tur ir arī nodarbinātības un sociālie jautājumi mēs centāmies eh, rīkoties pragmatiski un sastādījām eh, progresa ziņojumu eh, par vismaz divām mazāk pretrunīgām tēmām. Piemēram, jautājums, kas saistīta ar mājokļiem un finanšu pakalpojumiem. Mēs esam atzīmējuši vairākus prezidentūras panākumus. Tad vēlos runāt par ekonomisko migrāciju. Uh, varbūt tā neatiec tieši uz eh, šīs komitejas pilnvarām, tomēr te ir vairākas direktīvas, kas saistīts ar ekonomisko migrāciju. Te, tās ir direktīvas, kas attiecas uz eh, informāciju komunikāciju tehnoloģiju darbiniekiem. Eh, decembra vidū notrisināsies vēl viena sanāksme, un mēs Ceram, ka Ungārijas prezidentūra varēs eh, pabeigt mūsu iesākto. Tad tas ir viss, ko vēlējos jums eh, prezentēt par ekonomisko pārvaldību. Paldies! Merci, uh, Paldies ministriem un ministrei un paldies, ka jūs iepazīstinājāt mūs ar to, darbu, ko jūs esat paveikuši, un patiesībā parlamentam beidzot ir izstrādātas nodarbinātības vadlīnijas, un mēs arī esam izteikuši par šīm vadlīnijām mūsu viedokli. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi aplainīties ar viedokļiem un svarīgi tāpēc, ka eh, sadarbībai ir jāturpinās. Jūs jau teicāt, cik ārkārtīgi svarīgi ir izmantot eh, tā saucamo ārējo dimensiju. Es eh, vēlējos pateikt, ka mēs mūsu komitejā strādājot pie dažādiem atzinumiem un ziņojumiem. Tas ir Ričards Falsakungs, kas strādā pie šī ziņojuma. Un eh, šā ziņojuma ietvaros mēs mēģinam iepazīties arī ar citiem viedokļiem. Eh, protams, ka mums ir jāizsaka mūsu bāžas un jāizsaka mūsu viedoklis par ārējiem līgumiem un arī Pasaules tirdzniecības organizācijas darbā. Piemēram, sociālo lietu ministri parasti mēdz tikties pirms G20 konferences, un es uzskatu, ka arī šajā komitejā šāda lietu kārtība ir tikai apsveicama. Un raugoties uz sākotnējām iniciatīvām šajā jomā, tad tās ir ārkārtīgi interesantas. Un tomēr vēlētos uzsvērt, ka mūsu komitejas delegācija vēlas apmeklēt Ņujorku. Lai runātu par nabadzības apkarošanu un tās veiksmīgu norisi. Es tātad došu vārdu diviem deputātiem, un tad jūs atbild, atbildēsiet kopīgi uz šiem jautājumiem. Tātad vispirms Manna kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētājs kundze, paldies Eiropadomas priekšsēdētājiem. Protams, ka mēs zinām, ka e, jūsu darba ir apgrūtinājusi vesela virkne aspektu. Man ir divi jautājumi. Pirmais, kāpēc dalību valstīm ir tik ārkārtīgi grūti nolikt uh, sava veida robežas vai kvotas? Mēs varam runāt par dažādiem indikatoriem un uh, es nesaku, ka visām valstīm ir jābūt vienādiem indikatoriem, un tāpēc mans jautājums, kāpēc Jūs uzskatiet, ka ir ārkārtīgi grūti izveidot šādus kopīgus indikātors. Varbūt, ka dalība valsts uzskata, ka Eiropa pārņem viņu lomu un mēģina kaut kā virzīt dal dalību valstis, bet, eh, kā jau es teicu, tas ir ārkārtīgi būtisks elements, un mēs droši varam apgalvot, ka mums ir jāmēģina izveidot kopīgas marginālas. Es eh, vēlētos pajautāt, ko 2010. gadā padome. Mēs eh, mēģinām samazināt gan nabadzības procentu, gan mēģinām samazināt arī skolas nebeigušo skaitu, un eh, varbūt, ka ir kādi kopīgi aspekti. Tātad, eh, kāda ir parlamenta loma, un Šrēder kungs jau ir runājis par šiem jautājumiem. Un Šrēder ir saņemts atbalsts gan šajā komitejā, gan arī no visas parlamenta, un jautājums, protams, arī ir par dzimumu līdztiesību. Un eh, kā padomuš izturās pret šādu ideju? Vai jūs uzskatiet, ka ir eh, svarīgs šis eh, Eiropas kopīgais politikas aspekts? Es e, zinu, ka komisija bieži vien atbalsta mūsu idejas, bet kā ir ar padomi? Vai jūs vienkārši ņemiet vērā to, ko parlaments saka, ir nē? Sarkas kungs. Sí, gracias, señora presidenta. <clears throat> De una manera... Paldies. Es uh, runāšu īsi, bet es gribētu pateikt, eh, ka ir ļoti patīkami iepazīties ar Beļģijas prezidentūras eh, pieredzi. Es pats biju patīkami pārsteigts, kā prezidentūra uzklausa parlamentu uh, un ir skatīti daži ļoti sarežģīti jautājumi. Tad nodarbinātība, nodarbinātības politika, un uh, Eiropā pastāv arī demogrāfiskas novecošanas eh, risks. Par nelaimi mēs esam ekonomikas krīzē, un dalību valstīm ir ļoti uh, steidzami pasākumi, kas ir jādara tagad, un eh, tad eh, citi svarīgi pasākumi ir eh, jāatliek vai vispār tiem nepietiek uzmanības. Mēs esam sešus mēnešus tagad pēc krīzes sliktākā posma, bet mums būtu šeit jānoskaidro, vai te nav runa par tīri starpvaldību pozīciju, vai parlaments nav likumdevējs līdz ar padomi. Mēs nerunājam par Eiropu kā par valstu Eiropu, mēs runājam par pilsoņu Eiropu. Un problēma ir tāda, ka jūsu sanāksmēs, kā izskatās, nav rezultātu un parlamenta teiktais bieži tiek ignorēts. Es eh, redzu, ka tā ir eh, problēma. Mums ir būtiskas, būtisks uzlabojums eh, imigrācijā, tiek veicināta viena atļauja, bet mēs varam turpināt uh, mēs varam uh, turpināt strādāt tālāk pie šī jautājuma. Uh, Padomai būtu jāatzīst, ka individu tiesības nevar mazināt, uh, tās nevar mīkstināt vai atcelt. Un nav šeit nekāda attaisnojuma. un e, nekad nevar e, lietot tādu argumentu, ņemiet par labu to, kas ir. E, padome nevar turpināt novērsties vai ignorēt šos parlamenta priekšlikumus. Jūs esat darījuši, izdarījuši daudz ko vērtīgu, bet par nelaimi daudz, kas no tā būs redzams tikai uh, nākamajā, nākamās prezidentūras laikā. Tā, es domāju, ka visi, kas gribēja runāt, ir pieteikušies un būs jāslēdz saraksts nākamais runātājs. Šrēders Kunze. Paldies, un paldies arī Beļģijas prezidentūrai par eh, ziņojumu un arī par pozitīvo sadarbību. Es domāju, ka ekoloģijas un demogrāfijas jautājumos eh, mums bija pozitīva sadarbība, eh, lai gan šie ir grūti jautājumi. Dažos, eh, dažās nozarēs dalību valstis reizēm ideoloģiskiem eslu dēļ ieņem kādu stingru nostāju neiet tālāk bet eh, Beļģijas prezidentūra ir daudz darījusi, lai darbs turpinātos, un mums ir šīs iniciatīvas eh, parlamentā, un tās tiek eh, pieņēmtas, lai gan nevienmēr. Un es ceru, ka būtu būt labi, ja šīs iniciatīvas saņemtu vairāk uh, būtu labāk zināmas ārpus parlamenta. Bet jautājums ir, vai dokumenti arī tiks ieviesti dzīvē, vai tie arī paliks eh, nedzīvi eh, papīri. Vai jūs eh, domājat, bēdīgi, ka jūsu secinājumi tiks pārņemt arī citās dalību valstīs, vai pārējās dalība valstis mēģinās eh, darīt eh, tāpat kā jūs un labāk nekā jūs, vai arī viņi negribīgi sekos. Un eh, kas būtu jādara parlamentam, lai veicinātu iniciatīvu? Paldies. Es gribētu atbildēt mana kungam, ka jā jums ir tāds vispārīgs priekšstats par to, no kā baidās dalību valstis par šo iejaukšanos par efektivitāti. Es domāju, ja mēs uz to skatāmies neitrāli, tas būs eh, labāk mums visiem. būtu vajadzīgi uzdevumi, kas eh, ir novērtējami, lai būtu iespējams novērtēt to izpildi. Vēlāk mēs runāsim par pārvaldības raksturu. Eiropas eh, Savienībai būs svarīgāka loma ekonomikas eh, kontrolē un uzraudzībā. Par demogrāfisko aspektu jau mēs ņemam vērā atsauc uz jūsu rezolūciju par secinājumiem. Mēs negribējam tos veidot abstraktus lai tie būtu vienkārši domāti palasīšanai un tie skaisti skanēt. Mēs gribējām veidot praktisku dokumentu un mēs ceram, ka komisija e, sagatavos arī stratēģiju, kā e, ieviest šos secinājumus praksē. Vislabākais, kā nodrošināt, lai e, šīs prioritātes tiktu paturētas prātā tās vajadzētu iekļaut vērtēšanas kritērijos. Tas ir ļoti eh, svarīgi pārvaldībai eh, nākotnē. Turpinot, turpinot eh, veidošos norādījumus, mēs atsaucamies uz vidēji draudzīgām darba vietām būtu jāatceras, ka Eiropā ir rādītāji par ekoloģiskām darba vietām, kas eh, tiks lietot nākotnē. Tātad eh, būs analīze un šī diskusija turpināsies. Un mēs eh, redzam, ka jau notiek pārēja uz ekoloģiskām darba vietām, un pēc šī vērtējuma arī redzēsim, vai tā turpinās. Mēs runājam par vairākiem rādītājiem, mēs tos apspriedam, mēs pieņemsim pirmdien. Tie ir ļoti labi izveidoti. Mums ir tādi rādītāji, kā strādājušu skaits vecumā virs 50 gadiem lai būtu uh, skaidrs, uh, cik no šiem cilvēkiem aktīvi uh, strādā. Ja jūs gribat tā to saukt, jāveidojas jauna domāšana, bet uh, mainās eh, padomas un parlamenta eh, attiecības. Ja ir parlamenta balsojums un parlaments pārstāv pilsoņus, eh, Eiropas pilsoņus tad eh, nevar šo pilsoņu gribu vienkārši eh, nolikt eh, plauktā un atstāt. Nē, šai gribai ir jāturpina darboties piekam grūtā budžeta situācijā. Beļģijas prezidentūra varētu būt pirmā, kas eh, strādā eh, sešus mēnešus eh, ar Lisabonas režīmu, bet mēs zinām, kādas ir mūsu saistības attiecībā uz vienu nodarbinātības atļauju. Un Es e, turpināšu aizstāvēt šīs idejas nākotnē. Mums ir 40 minūtes palikušas un vēl seši runātāji pieteikušies. Es gribētu aicināt e, run, kolēģis runāt pēc iespējas īsāk, jo ir jāatstāja laiks e, otram punktam. Grunīka un Zūdzu. Paldies! Pirms jautājums par Eiropas uh, sociālo uh, fondu. Kāda būs uh, tālākā attīstība un tad par vecākās paudzes nodarbinātību, tad kas tiks darīts ar darba drošību un veselību, jo darba mūža pagarinājumam būs daudz uh, seku. Uh, jā, vēl viens jautājums, ko es noteikti gribētu uzdot par atvaļinājumu. Mātēm tā tad ir 18 nedēļas ar daļēju maksājumu. Tātad bērna uh,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 Jā, paldies. Runājot par Beļģijas prezidentūru, kura tūlīt pat beigsies. Es uzskatu, ka mums ir bijusi pat pārsteidzoši laba sadarbība par sociālajiem jautājumiem, un eh, mani pārsteidz, patīkamā veigā, veidā pārsteidz, ka parlamenta darītājs arī ir iespaidojis jūsu darīto. Es tiešām ceru, ka turpmākās prezidentūras tieši tādā pašā veidā turpinās strādāt ar šiem jautājumiem. Jūs pieminējāt veselu gūzu markārtīgi svarīgu jautājumu, un tas, ko es vēlētos uzzināt, ir. Sekojošais, tātad mēs nezinām, kādas būs dalību valstu nacionālās sociālās programmas un vai padome ir plānojusi kādu veidu koordināciju, tātad mēs parlamentā it kā iegūstam skatu par visu dalību valstu sociālajām programmām, bet ko jūs darīsiet komitejā? Beļģijas prezidento jau ir spērus pirmos soļus reformu programmu virzienā. Ko jūs uzskatiet par 45, 55 gadīgu cilvēku apmācīšanu jaunam darbam, un ko jūs uzskatiet, ko jūs domājat par sistēmu elas drošība? Tie ir divi konkrēti jautājumi. Nākamais eh, - dažādas institūcijas, kuras nodarbojas ar nodarbinātības nodrošināšanu un palielināšanu. Uh, E, šīm organizācijām būtu jāsadarbojās. Protams, ir ārkārtīgi veiksmīgi, ka programmas veic šādu darbu, bet varbūt, ka vajadzētu veicināt vai koordinēt pētījumu veikšanu. Jāsaka, ka Ungārijas prezidentūra, protams, sagaidīs rezultātu, bet es vēlētos pajautāt, kā jūs esat kopā ar Ungāriju runājuši par šiem jautājumiem un kā jūs domājat panākt e, rezultātu? Nākamais runātājs lūdzu. Eh, Vol, Linnas kundze, Elizabet Linnas kundze. Jā, paldies, es arī vēlētos pateikties par mūsu sadarbību, tā ir bijusi ārkārtīgi veiksmīga. Runājot par šo direktīvu, es zinu, ka martā būs priekšlikums, un tomēr jūs varbūt varētu pateikt, kāda būtu padomes doma par to, kā magnētisko lauku direktīva ietekmē strādājošos, un tas pats attiecās arī uz grūtniecēm direktīva. Tātad eh, daudzi parlamenta deputāti balsoja par 20 nedēļām pilni apmaksāta maternitātes atva atvaļinājumu, un tomēr e, padoma apgalvoja, ka tas nav iespējams, jo mēs dzīvojam ekonomiskās krīzes laikā. Preddiskriminācijas disk direktīva, jūs pieminējāt arī līdztiesības aspektu. Varbūt eh, es katru reizi, protams, par to jautāju, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs mēģinam tās valsts, kuras šobrīd nobloķē šā lēmuma pieņemšanu, to atbloķēt. Vispirms eh, nākamā runātāja, kas ir Turunens kundze. Paldies par ļoti plašo ievadu, ko jūs sniedzāt. Man ir pavisam konkrēts jautājums jums, kurš ir saistīts ar jauniešu bezdarbu, kas eh, ir prezidentūru trojkas prioritāte. Tātad Spāņu jūsējās un Ungārijas. komisijas publicētajā paziņojumā jauniešu kustībā e, komisija vēlas, lai padomi izveidotu savu veidu jauniešu garantiju. Šajā garantijā ir jānosaka, ka jauniešiem ir garantēts, ka viņi nebūs bezdarbnieki ilgākā četrus mēnešus un jauniešiem ir garantētas apmācības iespējas. Mēs zinām, ka bezdarba ilguma garums ir būtisks jauniešu nodarbinātībā. Līdz ar to man ir konkrēts jautājums, vai jūs vai arī Ungāri nāks klajā ar šīm šāda veida padomas rekomendācijām, kādas ir ieteikusi komisija, jo šīs rekomendācijas tiešām palīdzēs jauniešiem Eiropas Savienībā. Vispirms Blinkievičīnas kundze, paldies prieksēdētājas kundze, paldies ministrs kundzei Es vēlētos pateikties par jūsu prezentāciju un pateikties par jūsu paveikto. Es esmu pārliecināta, ka mums ir bijusi laba sadarbība īpaši bezdarba jomā, un es eh, no sirds priecājos par to, ka Eiropas parlamenta idejas un priekšlikumi ir tikuši iekļaut jūsu dokumentos. Protams, ka nepilnībā, jo tas jau būtu tikai ideālā pasaulē un tomēr. Uh, Šeit jau kolēģi teica, ka prezidentūrai kā funkcijai jums vajadzētu raudzīties uz nodarbinātību, jo, ja mēs runājam par iespējamo palīdzību, kā palīdzēt iedzīvotājiem pēc iespējas ilgāk strādāt, tad mums būtu jāizstrādā pasākumi, kā nodrošināt iedzīvotāju pēc iespējas ilgāku strādāt gribu un nodarbinātību, neietekmēt viņu veselību. 89% no visiem nodarbinātajiem saņem tādu algu, kas viņus noved nabadzībā, jo par algu izdzīvot nevar. Kāda ir prezidentūras doma par to, tātad kādu, rez, kāda rezultāta ir, sanāk, ir panākt šā priekšlikuma sakarā un priekšlikums, kurus ir izstrādājis parlaments, piemēram, kaut vai par minimālās algas direktīvu. Vēl viena lieta, un tad es arī beigšu. Runājot par uh, atšķirībām algās starp vīriešiem un sievietēm. Vai jūs uzskatiet, ka padome kura tiksies nākamajā nedēļā, kaut ko mainīs, jo jau pirms gada mums bija tāda pati situācija. Nākamā runātāja. Paldies, saka Gants Skundze. Ārkārtīgi veiksmīgs ziņojums un tiešām Beļģijas prezidentūra ir paveikusi daudz. Jums vēl ir viens mēnesis amatā, bet Protams, krīze vēl nav beigusies, un sociālās sekas krīzē ir samērā smagas. Mans jautājums, kā jūs domājiet nodot, kādā veidā nodot prezidentūru Ungārijā, zinot, ka Ungāri mantos šo grūto ekonomisko situāciju, tātad kā jūs rīkosieties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu kontinuitāti jūs iesāktajiem labajiem darbiem? Voilà, je vais essayer de répondre. Jā, labi, es atbildēšu. Jā, tiešām mums e, nav, tik, nav daudz laika, un tāpēc man būs jāatbild burtiski telegrāfiski. Runājot par Eiropas sociālo fondu, un e, tas ir saistīts arī ar e, zaļo darba vietu radīšanu, nodarbinātību pēc 50 gadu vecuma un veselu virkam citu aspektu. Tātad mēs vēlētos redzēt situāciju, kurā Eiropas sociālais fonds jau sākotnēji tiktu virzīts tādējādi, ka sociālais fonds atbalsta šo jauno politisko iniciatīvu nobāzēšanos. Runājot par senioru nodarbinātību un veselību, ergonomiju un drošību darba vietās. Jūsu rekomendācijas bija ārkārtīgi svarīgas, jo, protams, mums būs jāraugās, lai cilvēki strādātu arvien ilgāk, bet mums ir jānodrošina viņu darba apstākļu uzlabošana, jo tiešām mēs varam varbūt pamainīt mazliet strādājošā darba uzdevums un līdzīgi. Tas nav jautājums tikai un vienīgi par darba apstākļu uzlabošanu, kad cilvēks ir sasniedzis e, nopietnu vecumu. Darba apstākļu uzlabošanai ir jānotiek visu laiku, ne tikai tad, kad cilvēks tuvojas 50 gadu vecumam. Runājot par bērnu kopšanas atvaļinājumu mātēm, es pilnībā piekrītu šeit izskanējušajai domai, ka maternitātes atvaļinājumam būtu jātiek piešķirtam arī adopcijas gadījumā. Taču jautājums tādā veidā, kādā tas tiek uzdots, un jautājums, kas izraisa visvairāk polemikas, jo, protams, kad ir ārkārtīgi daudz kopīgu viedokļu, gan padomē, gan jebkurā kopienā. Bet, kā jau es teicu, ir delikāti aspekti. Nākamais. Mēs e, ļoti daudz esam sadarbojušies gan ar Spānijas prezidentūru, gan sadarbojamies arī ar nākamo Ungārijas prezidentūru. Un e, jau Spānijas prezidentūras laikā mēs mēģinājām koordinēt mūsu projektus ar viņu projektiem un nodrošināt e, ilgtspējību, kontinuitāti, un es domāju, ka Ungārijas e, prezidentūra ir gatava pārņemt stafetes kociņu, un, protams, ka mēs esam gatavi Ungārijas prezidentūrai palīdzēt. Tas attiecās arī uz citām dalību valstīm. Runājot, piemēram, par nacionālajiem rīcības plāniem, mēs eh, vēl neesam nonākuši situācijā, kad visas dalību valstis ir izstrādājusi savus rīcības plānus. Runājot par elektromagnētisko lauku, Komisija, protams, ir strādājusi ar šiem jautājumiem, un Ungārijas prezidentūras laikā darbs tiks paveikts. Runājot par bērnu kopšanas atvaļinājumu mātēm. E, varam nonākt tādā situācijā, kurā būs nepieciešams iziet uz kompromisu, bet tāda ir politikas veidošana. Uh, Mēs varbūt runājam par 2020. gadu, pēc kura sāksies eh, dažādu citu mērķu īstenošana un kā panākt šos mērķus vai runa ies par 18 nedēļām, par 20, kā šis laiks tiks eh, pagarināts. Protams, uz visiem šiem jautājumiem būs jāatbild. Bet tad, protams, eh, būs jāraugās arī uz to, vai dalību valstīm tas būs akceptējams, jo tik ilglaicīgā perspektīvā, tātad 2015. gads ir samērā tuvu, bet 20. gads redzēsim. Runājot par pretdiskriminācijas pasākumiem, mēs darījām visu, kas mūsu spēkos. Jautājums bija ārkārtīgi svarīgs, bet kā jau ārkārtīgi komplicēts, bet kā jau teicu, darījām, ko varējām. Jautājums par jauniešu nodarbinātību. Tās ir viens no mūsu prioritizējumām jomām. Un e, vienā no darba grupas sēdēm un arī padomas sēdēm oktobrī mēs e, runājām par to, kā jauniešiem pārvarēt šo krīzi un e, mēs tuvākajā laikā pieņemsim dažādas rekomendācijas, kuras e, būs saistītas tieši ar jauniešu labāku iesaistīšanu nodarbinātībā. Mēs runājam par tā saucamo Youth on the Move, kas ir komisijas izstrādās dokuments. Mēs runājam arī par jūs pieminēto jauniešu garantiju, jauniešu nodarbinātības garantiju, bet, kā jau teicu, Ungārijas prezidentūra turpinās šo darbu. Tas bija ļoti īsi atbild uz jūsu jautājumiem. Prieksēdētāji, paldies par pirmo atbilžu raundu. Jūs redziet, ka jautājumu intensitāte un daudzums pierāda, cik ārkārtīgi ieinteresēti mēs esam Beļģijas prezidentūras paveiktajā. Un tagad varbūt rīkosimies sekojoši. Jā, protams, mēs turpinam mūsu darbu. Un tagad es eh, ļaušu jums runāt par ekonomisko, ekonomiskās pārvaldības dokumentu. Iespējams, ka mēs varētu jums uzdot jautājumus par šo dokumentu, kā notiek dokumenta izstrādāšana, kā notiks tā pieņemšana. Un eh, vēl bez 121. punkta mums ir nepieciešama papildus punkta sociālo jautājumu risināšanai. Tātad eh, varbūt jūs varētu detalizētāk pastāstīt par to, kā notiek šis darbs. Jā, paldies. Es eh, mēģināšu runāt ārkārtīgi īsi. Kaut arī jautājums ir ārkārtīgi tehnisks un vēl pie tam sarežģītas dabas, tas ir ļoti svarīgs. Mēs eh, runājam par tā saucamo Eiropas atvaļinājumu. Mēs runājam par stabilitātes paktu, kam ir sava loģika, mēs runājam par uzraudzību, mēs runājam par visām ar tālu saistītajām problēmām, mēs runājam par milzīgiem deficītiem un mēs runājam par dažādām sankcijām. Tas viss ir saistīts ar budžeta politiku, un eh, īpaši ekofin padomu strādā ar šiem jautājumiem. Un ir arī cita veida uzraudzība, kas eh, varbūt kādam varētu likties vēl svarīgāka, jo tādajādi mēs varam, nodro, mēs varam ietvert arī nodarbinātības aspektu, bet patiesībā neiet runa par milzu cīņām. Jautājums vairāk ir par to, kāda ir vīzija, kurā nodarbinātības tirgus um, pakāpienā mēs noliekam sociālo politiku un kā darboties sociālajiem partneriem un visām iesaistītajām pusēm. Pie tām visām iesaistītajām pusēm ne tikai finanšu ministriem. Runājot par budžeta pārskatu, ir makroekonomikas pārskata uzraudzība, kurā pieprasa jaunus mehānismus un ir arī tematiska uzraudzība, par kuru runāts tiek daudz mazāk, bet eh, tā ir saistīta ar Eiropas 2020 stratēģiju un eh, dažādiem, dažādiem kritērijiem, vai mēs izpildam piecus, piecus uh, aspektus vai nē. Tā kā man ir tik ārkārtīgi maz laika, es uzskatu, ka mums vajadzētu uzmanību vērst vairāk uz eh, pavisam jaunu veidu pieeju makroekonomiskai uzraudzībai. Tā tad eh, vispārēji runājot, ko cilvēku uzskata par šo vīziju un kādi ir laika grafiki. Vispirms, protams, 148 panta ievērošana. E, mēs runājam par kopīga ziņojuma sagatavošanu par ekonomisko situāciju. Tātad komisija sagatavo savu veidu pārskatu ziņojumu, uzraudzības ziņojumu, kurā tiek izvērtēts konkrētā gada makroekonomiskās uzraudzības situācijas rezultāti un e, Eiropas padome pavasarī to apstiprina. Lai varētu izstrādāt rekomendācijas un tās rekomendācijas, kuras ir domātas dalību valstu izpildēji, lai tās iekļautu dalību valstu nacionālo reformu programmās, tātad šīm reformām jau ir jābūt e, ļoti specifiskām. Un e, tādajādi mēs runājam par Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Tātad šo padomi parasti sagatavo ECOFIN padome, kura izstrādā rekomendācijas par makroekonomikas jautājumiem. Un eh, paraugoties uz komisāru izsūtītajām vēstulēm šajās temas sakarībā, piemēram, runājot par makroekonomiku un makroekonomiskām analīzēm, 70% ir saistīta ar nodarbinātības tirgu. Tātad eh, darba spēka izmaksas, algas, darba spēka nodokļi un iesaistīšanās darba tirgu kompetences, kas ir arvien svarīgākas konkurencei, cik darba tirgus ir ierobežot savās vārstībās un tā tālāk. Tātad izaicinājums patiesībā ir tāds, vai pavasara padome ļaus, pavasara ekofin ļaus Eiro padomei apkopot rekomendācijas no visām dalību valstīm un izveidot dalību valstī katrai savu nacionālo programmu. Ja mēs tā darīsim, tad, protams, mēs iekļausim cilvēkus ar lielāko apkopoto ekspertīzi un zināšanām, lai mēs varētu apzināties vājās projekta vietas. Un tas, ko mēs apzināmies šajā aspektā, tad rekomendācijas šajā pavasara sēdē var sagatavot gan ECOFIN, bet paralēli ar ECOFIN Mēs eh, mēģinam pamudināt arī darba tirgus ministrus izstrādāt rekomendācijas, un iespējams, ka pēc komitejas sēdes un pēc darba tirgus iesaistītajām pusēm mēs varam sagatavot rekomendācijas saskaņā ar 148. pantu. Un tad eh, šīs te divas paralēlās sliedas, kuras notiek eh, padomas tikšanās reizēm uz harmoniskāks skatījums. Ja mēs e, skatāmies uz 148. pantu, tad ir jau skaidrs, ka, piemēram, ja ri, vadlīnijas tiek sagatavotas, bet e, katru gadu ir jāsagatavo kopīgs ziņojums, un ja ECOFIN ir gatavs sagatavot uh, pilnīgi skaidrs vadlīnijas, tad mēs arī to būtu spējīgi sagatavot. Runājot par dalību valstu izstrādātajām programmām, kuras balstītos uz komisijas un mūsu rekomendācijām. Un tad eh, otrais etaps, kas ir vienlīdz svarīgs, ir rekomendācijas no katras valsts. Arī par to tiek runāts 148. pantā. Eh, tas eh, balstās uz brīvprātības pamata, bet ja mēs vēlamies vēl kādu sistemizāciju, tad eh, izvērtējot dalību valsts nacionālās programmas, šo vērtējumu sniedz komisija. Un tad EPSCO lapā paralēli ECOFIN mums parādītos rekomendācijas, kuras nāk no ikvienas dalību valsts. Un eh, tādajādi mēs varēsim runāt ar tiem, kuri ir iesaistīti darba tirgū, lai nebūtu tā, ka, piemēram, finanšu ministra izveido rekomendācijas nodarbinātības tirgums. Līdz ar to 148. punktā ir atrunāts tiesiskais pamats mūsu darbībai. Līdz ar to jūnija, pirms jūnijā paredzētās eh, padomas, balstoties uz nacionālajām programmām, mēs varam izstrādāt rekomendācijas Eiropas darba tirgumu, un tad eh, padome var, var izveidot rekomendācijas visai Eiropai. Tātad, eh, ja mēs runājam par rekomendācijām, tas arī ir galvenais, eh, ko vēlējos pateikt. Patreizējās makroekonomiskās uzraudzības pārskats kā tas šobrīd ir šajā, šajās, šajā dokumentā rakstīts, Jau šobrīd tas ir samērā revolucionāri, jo tas ir pretrunā lielos vilcienos līguma burtām. Un šis te milzīgais instruments, milzīgā institūcija ECOFIN, kuram ir apakšpadomas, tātad kā mēs varēsim runāt ar ECOFIN bet eh, tam trūkst politiska līdzsvara, un ja mēs raugāmies uz nodarbinātības efektivitāti, tad šāds nelīdzsvars ir bīstams. Protams, ka mums būtu jāraugās arī uz to, kā reformu veicēji, uz ko viņi balstās, un nav jau nekāda jēga izstrādāt rekomendācijas darba tirgumu, veselības aprūpei vai pensiju sistēmām, un ja, piemēram, eksperti, kur vēlētos kaut ko pateikt šajās tēmās, mums ir jāuzklausa viņu teiktais, un tikai tad mēs varēsim strādāt efektīvi. Tātad jautājums par efektivitāti vienmēr ir bijis svarīgs. Un, to ir svarīgi atcerēties. Runājot par EPSCO, oktobrī notikušā EPSCO secinājumiem, ir ārkārtīgi svarīgi iziet cauri vadlīnijām, un eh, mēs iekļāvām atsauci uz Eiropas padomi. Un eh, viens no jautājumiem, kad šī regula tika pieņemta, mums ir jāpieņem prasība, kas ir iekļauta 148. E, katrā ziņā mums vajadzētu mēģināt panākt vienošanos, un tad visas institūcijas, kuras ir atbildīgas un ar tikpat lielu mandātu kā mēs, būtu iesaistīti šajā darbā. Es vēlētos pateikties visiem, kuri ir iesaistīti šajā sagatavošanas procesā, un padomu bija pirmā. Tātad pirmais, ko mēs darījām, mēs lūdzām MKO nodarbinātības komitejai. Un e, tas ir ticis sagatavots pāris mēnešu laikā. Mums ir indikātori un mēs zinām par makroekonomiku. Tas, ko viņi ir sagatavojuši, un e, pirmdien tiks e, pieņemts dokuments, kurā mēs izanalizēsim situāciju Eiropas darba tirgū. Mēs izveidosim savu veidu rezultātu salīdzinošo tabulu, kurā mēs runāsim par visiem šiem jautājumiem - konkurēt spēja, konkurences attīstība, Un eh, tad mēs izvērtēsim nodarbinātību, bet eh, ar mazliet cita veida perspektīvu. Citi mēs, piemēram, runājam tikai un vienīgi par algām. Protams, ka algas ir būtisks eh, faktors, un tomēr tas ir tikai viens no indikatoriem. Mēs uzskatām, ka šo instrumentu varēs izmantot analizējot nodarbinātības vadlīniju ietekme un uh, kā makroekonomiskā uzraudzība varētu notikt un kādi ir riska momenti šajā uzraudzībā. Tātad mums būtu jābūt eh, daudz eh, sīkākai darba tirgus jautājumu analīzai. Eh, protams, ka mēs par šiem jautājumiem diskutēsim arī pirmdien, bet uh, ir dažādi indikātori, un tos mēs arī skatīsim. Ir dažādi elementi, uh, un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Lai kas arī nenotiktu, mēs turpināsim diskusijas par direktīvas pieņemšanu, bet janvārī mēs turpināsim savu darbu un komisijas sagatavotais ziņojums jau nonāks Ungārijas prezidentūras rokās, bet eh, Ungārija jau ir pārņēmusi mūsu darba stīlu šo rekomendāciju izstrādē un šo rekomendāciju tālākā ieviešanā. Un eh, tad redzēsim, ko mēs ar šīm rekomendācijām darīsim un kā tās darbosies katrā valstī. Patiesībā tas arī ir saistīts ar manu iepriekš teikto par 148. pantu, un eh, šeit arī parlamentam būs savs sakāmais, un arī darba tirgus eh, partneriem. Euh, Paldies, ka izskaidrojāt šo tēmu, tā ļoti svarīga mūsu diskusijai va, es domāju, ka mēs varam izcīnīt un uzvarēt šo cīņu. Un šīs komitejas, eh, komitejas darbs ir ļoti svarīgs. Dēvids, mūsu kolēģis, drīzumā mums pievienosies un izstāstīs vairāk par šo paketi. Vēlos uh, <clears throat> vēlos uh, runāt par vienu no pēdējiem punktiem, par kuriem jūs runājāt, proti makroekonomikas uzraudzība. Pagaidām nevienā no tekstiem nav iekļauta Eiropas eh, semestra dinamika kā tāda. Es domāju, ka Eiropas parlamentam būs jāizmanto šie eh, darbības mehānismi, lai ieviestu tā saucamo semestra ideju. tā kā Eiropas semestrs nav iekļauts tekstos, tad nav arī darbības mehānismi, kurus Eiropas parlaments eh, izmanto šobrīd. Tie pastāvēja jau pirms reformas. Izskatās, ka eh, to izmantošana pamazām, eh, pamazām izzūt. Runājot par nodarbinātību, vēlos uzteikt lielisko darbu, ko mēs paveicām balstoties uz eh, Haričabas eh, ziņojumu. Neviens nerunā pār vispārējām ekonomikas vadlīnijām vai citām, citiem jautājumiem un eh, darbības mehānismiem, kas pastāv līgumā un kurus parlaments izmanto vai izmanto. Uh, vai mums vajadzētu ieviest, eh, iekļaut šos eh, darbības mehānismus tekstā, vai arī varbūt vajadzētu atrast kādus aizstāju mehānismus. Tas patiešām ir sarežģīti. Treškārt par vērtēšanas sistēmām. Jūs teicāt, ka ekonomikas komiteja mēģināja padarīt indikatorus daudz eh, profesionālākus. Tomēr eh, es domāju, ka jums ir eh, taisnība. Mēs aizteicamies nedaudz notikumiem priekšā, tomēr mūsu diskusijās, pārunās tas būtu ļoti liels ieguvums. Tad teksti, par kuriem mēs runājam, tur nav nekā par vērtēšanas mehānismiem, nav nekāda atsauču Man liekas, jūs teicāt, ka komisija to darīs eh, un tos eh, iekļaus dokumentos, taču kā komisija to varēs izdarīt? Es domāju, ka Eiropas parlaments, parlaments detalizēti runās par indikatoriem. Mums ir iespēja un mēs varbūt varētu teikt savu vārdu šajā jautājumā. Visbeidzot, par sankcijām. Esmu pārliecināta, ka tas vairāk attiecas uz ekofin vai ekon. Uh, te varētu būt sociālas sekas, vai jums šķiet, ka tas ir pilnībā citu organizāciju rokās, un mums eh, te nav nekādas teikšanas. Mums ir ārkārtīgi maz laika. Varbūt uh, došu vārdu kolēģiem, kur vēl vēlas izteikties. Neviens nevēlas izteikties, nav jautājumu vairāk. Tāpēc dod jums vārdu, ministrs kundze. Jūsu jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Eiropas semestris ir kaut kas, par ko mēs esam ļoti daudz runājuši. Šobrīd, eh, šobrīd ceļš uz risinājumu ir ārkārtīgi sarežģīts, un to nodarbosies īpašā komiteja secinājumi. Eh, secinājumos netika atspoguļot 148. punkts. Tai pašā laikā komisijas eh, mēģina pēc iespējas ātrāk apstiprināt šo regulu. Un varbūt eh, tajā visā trūkst konsekvences. Kad attiecas uz Eiropas semestri, vienīgais oficiālais dokuments, kas to piemin, kur tas, eh, kurā tas ir pieminēts, ir EPSCO padomes secinājumi, oktobra padomes secinājumi. Tad tur ir sniegta atsauce pār, eh, pār izpildes termiņiem. Es domāju, ka Eiropas semestris ir jautājums, kur varētu iekļaut šajā dokumentā vai arī citā dokumentā, par kuru mēs vēl runāsim. Tomēr tas jau ļoti skaidri jāizlem šobrīd, jo laika ierobežojumi pastāv. Jautājums par vērtēšanas sistēmām ir ārkārtīgi svarīgs un neizbēgams, un par to mums vajadzēs diskutēt jau tagad. Līdz šim nekas vēl nav Uh, izrunāts līdz galām. Komisija daudz runājas par indikatoriem, uh, nav īpaši daudz runājis par indikatoriem, un vienīgais, uh, vienīga atsauce uz to visu, uz to ir ekofin sanāksme. Viņi runāja pār uh, algām un nepietiekamu nodarbinātību, kā arī pār uh, parādu uzbū un uh, mājokļu jautājumiem. Kā uh, jums kā, mē, kā jūs uh, uh varētu uzlabot šos indikatorus uh, nodarbinātības kontekstā? Un te vajadzētu respektēt atsevišķu valstu un sociālo partneru viedokļus kā arī jāņem vērā nodarbinātības eh, rādītāji. Tad vai tajos tiks iekļauti produktivitātes rādītāji, um, iesa, eh, līdzdalības rādītāji? Daži indikatori, kurus nodarbinātības komiteja ir apspriedusi, eh, ir svarīgi. Tomēr, manuprāt, šeit vissvarīgākā loma ir produktivitātei. Mums jābūt eh, kaut kādai sasaistēs, sasaistēs ar diviem apmācības veidiem un jāspēj, eh, jāspēj eh, paraudzīties kopskatā uz visiem indikatoriem. Un varbūt jā, jāpapildina tie ar nodarbinātības indikatoriem. Vai vismaz jāiekļauj atsaucas uz nodarbinātību. Varbūt ir jāveic detalizēta analīze. Uh, at, attiecībā uz to, kas tika apspriests EFSCO padomē. Runājot par sankcijām, eh, tas ir daudz plašāks jautājums. Ir, tas ir svarīgs visām iesaistītajām pusēm. Piemēram, ja mēs eh, raugāmies uz mikroekonomikas uzraudzību, eh, tad nu, tur, tur tiešām pastāv nelīdzsvarotība. Un tāda ir iespēja piemērot sankcijas atkarībā no katras valsts IKP. Kaut vai 1,1% jau ir pietiekami, 1,1% no IKP ir pietiekami augsts rādītājs. Uh, Mums, mēs varam vain, mēs varam izstrādāt noteiktas sankcijas, bet varbūt mēs varam īstenot citus mehānismus. 148. pantā nav iekļautas sankcijas, tomēr varbūt mums vajadzētu vienoties, kur tās tik, varētu tikt iekļautas. Runājot par nodarbinātības vadlīnijām, Kad es stāstīju par Eiropas semestri un to, cik svarīgi iekļaut eh, šo loģiku regulās, par kurām mēs runājam, tad eh, mans mērķis eh, ir, ir iekļaut nodarbinātības vadlīnijas pēc iespējas veiksmīgāk 148. pantā. Šis process ir bijis ilgs. Un runājot par 148. pantu, indikatori atspoguļo gada laikā sasniegto progresu. Paldies, ministres kundzei. Paldies par sadarbību šajā semestrī. Tas vēl nav uh, noslēgts. Un daudz novēlījums veiksmi EPSCO padomē. Es domāju, mani kolēģi man piekritīs, ka mēs priecājamies par jūsu pienesumu. Paldies! Chers collègues, je vous propose de poursuivre. Euh, Kolēģi, aicinu jūs turpināt sēdi. Un piektais darbu kārtības punkts ir ir grozījumu izskatīšana pār eh, Papadopulu kundzes eh, ziņu atzinumu. 2010. gada ziņojums par kohēzijas politikas 2007.-2013. gada programmu īstenošanu un ir 59 grozījumi. Lūdzu vārds atzinuma sagatavotājiem. Mrs. President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mums ir 59 grozījumi, kas ir iesniegti par šo atzinumu. Un starp šiem 59 grozījumiem 27 iekļauti uh, sešos, kom, seši, sešos kompromisa grozījumos. Kopumā, uh, es domāju, panākts progress jo mums ir izdevies iekļaut vairumu ideju, kuras piedāvāja da, vairāki kolēģi. Tikai trīs grozījumu gadījumā pastāvēja, zinām, neizlēmība. Vēlos uzklausīt kolēģu viedokļus un ceru, ka visi uh, izteiks savu viedokli. Uh, varbūt eh, ir viena politiskā mm, partija, kur nevēlas balsot par šo, eh, par šiem grozījumiem. Tomēr eh, kopumā visi sniedz savu pienesumu, lai uzlabotu šo atzinumu. Paldies, saka priekšsēdētāji, vai vēl kāds vēlas izteikties? Paldies. Es runāšu Hasmanovas ēnu referentes vārdā. Viņa viņa piekrīt kompromisiem, varbūt ir dažas iebildes par citiem grozījumiem. Mans komentārs attiecas uz 30. grozījumu, kurā viņa runā par komisijas iniciatīvu un ko, līdzfinansēšanas kritērijiem, lai atvieglotu fondiem un tā tālāk finansējumu iegūšanu. Manuprāt, uh, mums tiešām šis jautājums jāizskata. Es izmantoju tikai 10% no uh, piešķirtās, piešķirtā finansējuma. Un mēs uh, esam gan vairāk kā pro programmēšanas periods ir gandrīz uh, iegājis otrajā pusē. Tad valstu valdībām, valdībām ir jāmeklē līdzfinansējums manuprāt, šis grozījums ir jāatbalsta. Tāpat arī vēlos pievērst uzmanību 19. grozījumam, kurā ir runa par resursu pārnesi no uh, eh, RF uz ESF, un es domāju, ka uh, es domāju, ka runājot par šo pārnesi, uh, vēlos eh, pievērst jūs uzmanību šim jātājumam. Paldies. Madame Jazlovzietka, puis Monsieur Ludvigson. Zeski kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties eh, referentei. Viņa bija ļoti atklāta un uh, veiksmīgi sagatavoja kompromisu tekstu galīgo redakciju. Vēlos arī uzsvērt, ka jau ir izstrādāti jau seši kompromisi, un mēs atbalstīsim piecus. Mēs neatbalstīsim vienu no tiem. Un uh, šajā gadījumā mums neizdevās panākt vienošanos. Tas attiecas uz piekto kompromisa grozījumu. Mēs uh, nevarējām panākt vienošanos diviem aslu dēļ. Pirmkārt, ievadā tiek eh, runāts par Eiropas sociālo fondu. Runājot par nabadzības apkarošanu, tomēr Tas ir paredzēts darba vietu radīšanai un cilvēku mobilizēšanai, lai viņi varētu kļūt par uzņēmējiem eh, un lai uzlabotu cilvēku kvalifikāciju vai pārkvalificētos. Un tāds ir fonda mērķis. Protams, nabadzības apkarošana ir svarīgs jautājums, tomēr mums jāpatur prātā, ka nabadzības apkarošana šī fonda gadījumā jāveic mobilizējot darba tirgu Un vēlreiz šajā piektajā grozījumā mēs nepiekrītam formulējumam par uh, Eiropas sociālā fonda finanšu uh, ekonomiku. Kohēzijas politika ir politika, kas balstās uz kopēju budžetu. Te nav runa par atsevišķiem budžetiem. Parlaments pieņēma eh, divas rezolūcijas. Vis, uh, visi parlamenta deputāti balsoja pret nora, uh, pret finanšu autonomiju. Un te es runāju konkrēti par rezolūciju par kohēzijas politiku un Eiropas sociālā fonda nākotni. Šie divi punkti ir tas minimums, ko mēs nevaram pieņemt. Tādēļ mēs nevarējām balsot un atbalstīt šo kompromisu grozījumu. Vēlos arī atbalstīt dažus grozījumus, kas tika iesniegti un uh, attiecas uz nepieciešamību uzlabot fonda efektivitāti, eh, runājot par mūža izglītību, eh, par finansējumu palielināšanu mūža izglītībai. Un eh, visiem, visiem mehānismiem, kas pa, uzlabo piekļuvi darba tirgumu. Paldies! Mm, Ludvigsona kungs. Excuse me, we are on point. Uh, eh, vi är på sexa nu, va? Indus Mēs esam sastajā punktā tagad. Tā tad, eh, ne, piektais vēl atvainošana, piedošana. Yes. <laughs> ja, als erstes möchte ich ähm, Frau Hakin antworten. Pirmkārt, es atbildēt uh, eh, Hakinas kundzei. Nē, esmu pārbaudījusi teksta angļu versiju, es lasīju vācu variantu. Vēlos sniegt, samu, da, kādu pam, vēlos sniegt pamatu informāciju. Aizvedīto gadu laikā ESF īpatsvars programmu uh, e, darbībā ir samazināts, jo dalību valstis, uh, dalību valstis individuāli izlem, kurām programmām uh, tiks izmantots finansējums no kuriem fondiem. Tātad uh, sociālā fonda īpatsvars ir kļuvis mazāks, jo uh, nu, tas ir svarīgs instruments nodarbinātības politikas regulēšanā. Un tas ir saistīts ar turpmākajām pārunām, ņemot vērā regulas pā, pantus. Pa komisija vēl nav veikusi analīzi, lai varētu sniegt pilnu argumentāciju. Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Vēlos pakomentēt uh, trīs kolēģi teikto. Runājot par 30. punktu, es atbalstu šo grozījumu, jo ļoti ļoti labi, ka tiek eh, pārskatīt dalību valstu līdzfinansēšanas mehānismus. Sevišķi, uh, lai novērstu finanšu uh, nepilnības valstīs. Mēs varētu uh, īstenot šos grozījumus arī praksē. 18. grozījums tā paša iemesla dēļ, kā tik minēts iepriekš, sitä īsti nesapratu, kādā veidā tiks samazināts ESF fonda īpatsvars uh, aizvadīto gadu laikā. Tātad, kas notiek katrā konkrētajā valstī? Mēs nevēlamies samazināt šī fonda īpatsvaru. Pēc eh, būtības es tam piekrītu, tomēr mans jautājums bija, kā atbalstīt eh, šo fondu. Es nezinu, varbūt eh, jums ir citi mehānismi, kā uh, rast finansējumu. Uh, es, ie, es iesaku atturēties no uh, šī grozījuma, ne, nered, nezinu, kā to īstenot praktiski. Pēc būtības es to atbalstu, tomēr neredz, kā to pamatot runājot par kompromisu, mēs runājam ar Danuti. Eh, astotais eh, kompromiss eh, ne tikai atspoguļo to, kā mēs mūsu pieeju šim kompromisam, bet arī to, kā mēs vienojāmies. Man, pēc manām domām, ESF ir pamat instruments kurš tiešām palīdz uzlabot nodarbinātību, kā arī samazināt nabadzību un eh, apkarot eh, dzimumu nelīdz, nelīdztiesību, kā arī palīdz eh, mi, migrantiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs nevaram izņemt šo tekstu. Jo nabadzības apkarošana ir pietiekami svarīgs jautājums, tad tas bija viens no iemesliem, kādēļ tika radīts šis kompromisa grozījums. Otrais, runājot par finanšu autonomiju, manuprāt, kohēzijas politikai vajadzētu eh, piešķirt finan finanšu autonomiju. Tad pēc uh, mūsu diskusijām bija skaidrs, ka kompromiss te būs grūti panākt. Es nezinu, vai uh, eh, tautas partija to atbalstīs, tomēr es ceru, ka tiks ņemts vērā tas, ka uh, viens no uh, eh, 2020. gadam izvirzītajiem mērķiem ir novērst sociālo diskrimināciju, no, apkarot nabadzību, un varbūt mēs varētu novirzīt kādu citu fondu šo mērķu īstenošanai. Uh, Tātad 13. 18. un 8. grozījumi ir tie, kas mums nav īsti pieņemami, pārējie grozījumi mums ir pieņemami. Paldies! Vai vēlaties sākt diskusiju? Man likās, ka mēs visu jau esam pārunājuši. Vai mums vēlreiz par to ir jā, jā, jārunā? Ierževskas kundze, lūdzu. Vēlos uh, atbildēt uz referentes eh, komentāru. Nabadzības samazināšana ir pamats. Absolūti šis tiem. Nabadzības novēršanai un citiem mērķiem. Un tas ir teikts kompromisā, un mēs tam pilnībā piekrītam. Mums vajadzētu būt konsekventiem eh, formulējumā. Uh, Eh, un jā, jā, jā, jābūt konsekventiem attiecībā uz iepriekš pieņemtiem dokumentiem un formulējumiem. Un tas pats attiecas uz finanšu autonomiju. Pavisam nesen, pirms dažiem mēnešiem, mēs pieņemām rezolūciju, kurā mēs visi piekritām eh, attālināties no šī, no šī eh, likuma, no šīs likuma normas, jo mēs eh, domājam, nu ko tad teiks Eiropas pilsoņi par šādu dokumentu. Paldies! Vai vēlaties uh, izteikties vēlreiz? Jā, tikko pārbaudīju angļu formulēju, manuprāt, tas ir labs. Visi pareizi. Dalībvalstis nolem, kurš finansējums un cik, cik liela summa tiks piešķirta um, kādam fondam. Un ja mēs vērtējam visus finanšu periodus, sevišķi trešo, ESF ir samazinājis savu īpatsvaru iesaistīšanos finansējumā. Un jāapsver, vai tas ir la labi vai slikti. Très bien. Moi, je pense que ça n'appelle pas de commentaires euh, supplémentaires et donc. Nedomāju, ka vajadzētu vēl runāt par šo šiem grozījumiem. Gr balsosim par šo ziņojumu rītdien. Un reģionālo lietu komiteja sniegs savu atzinumu 26. janvārī. Tādēļ mums būs pietiekami daudz laika apsvērt mūsu pozīciju. Un tad mēs varam doties pie sestā punkta darba kārtībā. Un tagad dodu vārdu Ludvigsona. Ludvigsona kungam par šo atzinumu. Pār rūpniecības, poli, po, po, rūpniecības eh, politiku globalizācijas laikmetā. Eh, un ir iesniegti četri eh, kompromisi, un tagad pastāstiet, ko jūs ar tiem darīsiet. Tak, Paldies, prieksēdētājs kundze. Varbūt pavisam īsi es vēlētos pateikties arī ēnu referentiem no pārējām politiskajām grupām, jo mums ir bijusi vienkārši lieliska sadarbība. Šodien mēs esam vienojušies par četriem kompromisa grozījumiem. Tātad pavisam kopā ir seši panti un par četriem mums ir izdevies vienoties eh, kā par kompromisa grozījumiem un izskatās, ka tie saņem arī plašu politisku atbalstu. Un e, neskatoties uz tiem grozījumiem, kas ir iesniegti, manuprāt, mums ir arī labāka teksta redakcija. Mēs runājam par sadarbību ar sociālajiem partneriem, par tālāk izglītību un līdzīgiem jautājumiem. Jā, bet, protams, ir atlikusi vēl e, pretrunīgas lietas, un varbūt, ka vairāk e, varētu par to vēl diskutēt, bet es vēlētos pateikties, ka jūs mums man devāt vārdu, un es ceru, ka rīt mēs šo ziņojumu pieņemsim. Paldies! Est-ce qu'il y a des réactions à ceux qui sont? Vai ir vēl kāds, eh, kurš vēlētos izteikties? Ā, jā, Harkins kundze. Jā, paldies. Un tā kā Kreutzmanas kundze, kas ir ēnu referente no Aldas un Imko, tad eh, es vēlētos pateikties arī tā tad, eh, protams, es ceru, ka tātad es atvainojos. Bet Kreutzmanas kundze nevarēja ierasties. Vi, viņš teica, ka rūpniecības politikai vajadzētu izveidot adekvātu ietvaru uzņēmumiem adekvātā sociālajā atmosfērā veidot biznesu Eiropā. Vienlaicīgi tirgiem vajadzētu piedāvāt adekvātus mehānismus, arī iepriekšējās, eh, iepriekšējās piegādes ķēdes eh, akceptēšanā. Ņemot vērā to, ka mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, es uzskatu, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vajadzētu veicināt pārobežu sadarbību. Un vajadzētu veicināt arī mazo un vidējo uzņēmumu pieaugoši pieeja finansējumam. Un tomēr viņš vēlētos uzsvērt arī to, ka sociālie partneri var eh, veikt savu darbu tikai adekvātos ekonomiskos apstākļos, un tomēr tas ir dalību valstu kompetencē nodrošināt adekvātu darba tirgu. Elasta drošības un mūžmācības aspekti ir būtiski. Un visbeidzot par kompromisa grozījumu B. Kreutzmana kungs uzskata, ka frāze un ieviest jaunus eh, novatoriskus tehnoloģiskos risinājumus atjaunīgajos energoresursos un, protams, ka Kreutzmann kungs uzskata, ka jā, abas jomas vajadzētu izmantot energo nodrošināšana un, protams, CO2 izmešu samazināšana, bet eh, iespējams, ka par šo jautājumu vēl ar referentu varēs diskutēt tālāk. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Non Monsieur le... Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Vai jūs gribat eh, atbildēt uz teikto? de här olika delarna? Jā, protams, protams, mums ir jāizmanto tirgus iespējas. Katrā ziņā mums ir bijis ārkārtīgi īs laiks, un tāpēc gan papīri, gan priekšlikumi ir tikuši izsūtīti jau pirms ilga laika, tāpēc visiem bija iespējas izteikties, bet jāsaka, ka reakcijas nemaz no tik daudziem nesmu saņēmis. Rūbek. Paldies! Bon, euh, je comprends qu'il y a un accord sur les, les quatre compromis. Tātad es saprotu, ka ir vienošanās par kompromisu punktiem, tad par tiem notiks balsošana rīt, un itre dos uh, savu uh, atzinumu 13. janvārī. Tagad mēs nonākam pie astoto punkta. Komisija, jūs vēlaties izteikties eh, par kuru punktu? Tātad par septīto, vēl atgriežamies pie septītā. Paldies par iespēju uzstāties. Es esmu no uzņēmēju darbības ģenerāldirektorātu, un mēs atbalstām vispārīgi jūsu priekšlikumus, bet ir divi jautājumi, kurus būtu vērts pieminēt, lai pārliecinātos, ka ir ņemti vērā visi iespējamie rezultāti. Viens jautājums ir trešais punkts. Es neesmu redzējis jūsu kompromisa grozījums. Jūs eh, runājat par pārēju uz nozarēm ar zemu oglekļa patēriņu. Eh, lai gan mēs noteikti gaidām uzlabošanos eh, oglekļa ziņā, tomēr energointensīvās nozares ir svarīgas Eiropas ekonomikai un varbūt eh, vārds eh, pārēj, kas nozīmē energointensīvo nozaru apjomu samazināšanu Eiropā varētu nebūt pareizais signāls, ko dot konkrētī tāpēc, kā eh, šīs uh, energointensīvās nozars Eiropas Savienībā ir efektīvākas nekā daudzas eh, līdzīgas nozars ārpus Eiropas Savienības. Tātad eh, nav eh, skaidrs, ka pārēja uz mazāk energointensīvām nozarēm Eiropas Savienībā uzlabotu pasaules situāciju. Un šeit ir jāņem vērā arī ražīgums. Tā tad eh, es eh, nezinu, vai būtu vērts eh, varbūt nomainīt šo vārdu ar citu. Un tad otrais komentārs pašlaik mēs strādājam pie tehnoloģijām un vīdes tehnoloģijām un arī tādās nozarēs kā fotonika un mikroelektronika un modernās ražošanas tehnoloģijas varētu arī apsvērt ne tikai vīdas tehnoloģijas, bet arī citas. Es eh, atbalstu vīdas tehnoloģijas kā ļoti svarīgas, tomēr ir arī citas eh, svarīgas tehnoloģijas, un mēs eh, redzam, ka ir jāpātrina tirgus veidošana šīm jaunajām tehnoloģijām un vienlaicīgi arī jārīkojas, lai cilvēki varētu attīstīt iemaņas, kas ir vajadzīgas šo tehnoloģiju plašai pielietošanai. Šie ir divi mazi komentāri. Vispār mēs esam apmierināti ar jūsu priekšlikumiem, bet varbūt būtu vērts pārdomāt Eh, labāku formulējumu par šiem diviem eh, jautājumiem, ko es minēju. Mēs eh, ļoti nopietni skatāmies uz jūsu priekšlikumiem un ir svarīgi, lai mēs saprastu problēmu pilnībā. Paldies! que ceci réouvre le débat entre nous et du coup est-ce que monsieur le rapporteur vous voulez shift Vai tas nozīmē, ka mums ir jāapspriež vēlreiz šis eh, jautājums eh, referent, ko jūs domājat par šo? Protams, ka mums ir jāizskata dažādie viedokļi, un tomēr jau sākotnēji mums ir bijis nepietiekams laiks, un vēl bez tam, kā jau es teicu, ārkārtīgi daudz darāmā. Un es kopā ar ēnu referentiem mēs esam vienojušies ar, par šo risinājumu, bet, protams, ja jūs vēlaties, mēs varam vienoties par kaut ko citu. Bet šobrīd izskatās, ka dažādas grupas ir vienojušās par šo priekšlikumu, bet, protams, ja vēlaties, varam to izskatīt tālāk. Bien, comme, comme le vote sur cet euh, avis doit intervenir euh, demain, euh, tā kā balsojums ir paredzēts rītdien, tad es pieņemu, uh, ka ja vien nav kādu uh, iebildumu, tad mēs rīt uh, skatīsim komitejā šo jautājumu. Un pārsteidzoši, bet mēs uh, strādājam ātrāk nekā bija domāts. Nākamais jautājums dienas kārtībā uh, referenti vēl nav ieradusies, tātad 15 uh, minūšu pārtraukums tiek izziņots. Mēs turpināsim darbu 17.25 piecās, un e, priekšsēdētāja atvainojas tūkiem un apsūla e, nepārsniegt paredzēto laiku.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

septīto jautājumu par 82 grozījumiem pie atzinuma par kultūras komiteju. Mēs šeit runājam par kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošanu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, man ir ļoti žēl, ka es uh, ierados uh, vēlu, un uh, es gribētu teikt paldies komitejām un koreferentiem, kas sagatavoja 80 grozījumus par šo interesanto jautājumu. Es gribētu atvainoties tiem, kas nerunā franciski, jo tā kā laiks bija ļoti ierobežots, tad kompromisa grozījumi ir tikai franču valodā, tātad es paļaujos uz jūsu labo gribu bija astoņi kompromisa grozījumi, kas uh, aptver gandrīz pusi no sākotnējiem grozījumiem. Apskatot kompromisus, es gribētu atgādināt, ko, ko mēs gribam panākt. Mēs uzsvērām, uh, cik svarīga loma ir šīm nozarēm Eiropas ekonomikā un uh, arī darba vietu veidošanā. Un mēs uzsveram arī nozīmi eh, 2020 stratēģijā un uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanā. Mēs eh, gribam apskatīt eh, ienākumus, ienākumu plūsmas un arī nodarbinātības līgumus, tātad apmaksāto atvaļinājumu, vecāku atvaļinājumu, apdrošināšanu. Mēs eh, arī gribētu apskatīt, kāda ir jauniešu eh, situācija šajā sektorā, un arī mēs uzsveram mūža izglītības nozīmi šajā eh, sektorā, kas strauji mainās pateicoties informācijas tehnoloģijām, un arī ir vajadzīgs atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Viņiem ir vajadzīgs mikrokredīti, tātad pieeja eh, Eiropas Savienības fondiem. Ir vairāk jautājumu, kas eh, būtiski uzlabo sākotnējo tekstu, uzsverot, ka eh, šī nozare veicina citas nozares, tātad 40 Otrais grozījums eh, iz, alga atšķirība sievietēm un vīriešiem par pavairošanas tiesībām. Tā īsti nav šīs komitejas kompetence, tāpēc es negatīvi izteicos par diviem grozījumiem, kas attiecās uz pavairošanas tiesībām. Mums eh, ir jānodrošina godīga samaksa par eh, mākslinieka darba rezultātiem. Un, ja mēs eh, skatām intelektuālā īpašuma tiesības, tad šeit ir jautājums, kāda būs eh, ieteikme uz radošo darbu Eiropā. Paldies. Tagad lūdzu vārds jautājumiem Steinrukas kundze. Es gribētu pateikties referentai, mēs strādājam kopā, un man tā bija ļoti laba sadarbība. Man pašlaik eh, nav ko eh, papildināt. Strādājot pie šī ziņojuma, mēs eh, daudz e, uzmanības pievērsām šim sektoram, kurš e, saņem maz uzmanības, bet ir ļoti perspektīvs. Nākamais runātājs lūdzu Baltazāra kungs. Paldies, e, es no tautas partijas grupas puses gribētu apsveikt referenti ar to, ka viņa ir uh, sagatavojis šos eh, kompromisus, un šī eh, komiteja eh, vienojas par pamat vērtībām, tātad 38 grozījumi, kas netika apskatīti kompromisos, tos mēs vērtējam pozitīvi, un es ceru, ka vairumu no tiem mēs apstiprināsim. Uh, Šis ir ļoti svarīgs jautājums eh, Savienības ekonomikas potenciālai izaugsmai un ir konkrēti jautājumi, kas ietekmē eh, sektorā strādājošos. Gan eh, uzņēmējs, gan uh, strādājošos, gan arī eh, aktierus. Viņi visi darbojas kultūras nozare, un eh, viņi arī eh, saista kopā dažādas dalību valstis. Ir ļoti svarīgi, lai visi, ko interesē šis sektors, saņemtu vajadzīgo atbalstu un apmācību, lai viņi varētu sekmīgi darboties. Es esmu pilnīgi apmierināts ar padarīto darbu. Paldies! Karkins konzūra. Paldies! Es apsveicu referenti ar padarīto darbu pie kompromisa grozījumiem. Uh, nevarētu būt nekāda liela grūtība, un Alde varētu atbalstīt šos grozījumus. Par 12. grozījumu, ko mēs nevaram atbalstīt, tur ir teikts, ka pieeja zināšanām un informācijai ir uh, svarīgs pamatiesību aspekts. Es nezinu, cik tas ir svarīgi, Tad man ir D grozījums, kas ir vienīgais, eh, kurš man ir angļu valodā. Šeit eh, ordinālā ir runāts par tātad rezidencijas un rezidences. Šeit ir starpības starp diviem terminiem, kuriem ir dažādas eh, nozīmes, un šeit vajadzētu uh, precizēt. Un tad par 77. grozījumu par garantiju fondiem un nodokļu eh, stimulāciju. Šeit būtu varbūt referentei jāpaskaidro, kas eh, ir eh, domāts ar šo mm, grozījumu. Paldies! 77. grozījums ir atsaukts. Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Ja nē, tad vārds referentei. Paldies, kolēģi. Šis ir kolektīvs darbs, un es gribētu uh, Eh, pateikties eh, jums par to, ka jūs iepazināties ar eh, šiem grozījumiem. Un man patīk strādāt šādā kolektīvā veidā par 12. grozījumu, kur ir runa par pieeju zināšanām un pamatiesībām. Šeit mēs runājam par pieeju zināšanām šeit es eh, runāju eh, par vispārīgām zināšanām, nevis eh, specifisku informāciju. Šeit varēja būt grūtības ar terminiem tulkojumā. Paldies. Vai ir kādi citi komentāri par Harkins kundzes teikto par trešo punktu. Ir divas versijas franču valodā - oriģinālā un kompromisa versija. Un es domāju, ka šeit ir runa par mākslinieku studijām, bet franču valodā termins uh, nav um, mainījis nozīmi. Es uh, atsaucos uz trešo oriģinālo uh, paragrāfu angļu valodā, kur uh, angļu valodā ir lietots vārds rezidencijas, un grozījumā eh, tulkojumā ir lietots eh, citāts eh, vārds. Varbūt tā nav liela problēma, bet varbūt šeit vajadzētu precizēt, varbūt vēl kāds varētu to komentēt, jo angļu valodā mēs runājam par mākslinieka dzīves vietu, ko apzīmē ar rezidents. Uh, jā, mēs ņemsim eh, vērā šo valodniecisko jautājumu, bet tā kā franču valoda ir oriģinālā, tad eh, franču eh, dokuments tiks lietots, ja ir, ja lieta kādreiz tiks skatīta tiesā. Tātad, ja vairāk nav komentāru, tad es atgādinu, ka mēs rīt balsosim par šo tekstu. Kultūras komiteja, kas ir vadošā, balso 25. janvārī. Un tagad mēs nonākam pie 8. līdz 13. punktam dienas kārtībā tā saucamā ekonomiskās pārvaldības pakotne, un šeit mums ir divi referenti. Vispirms es gribētu dot vārdu Davidam Kasa kungam. Un vispirms mums eh, vajadzētu iepazīstināt eh, mūs ar šiem tekstiem, un pēc tam būs eh, viedokļu apmaiņa. Tātad lūdzu referents par pirmajiem trijiem kā pātrināt un precizēt pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu. Uh, Tad otrais ir prasības dalību valstu budžeta struktūrām un e, trešais ir efektīva budžeta uzraudzības īstenošana e, Eirozonā. Grazie, signora Presidente. <clears throat> Iva Kīf. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jūs teicāt, pēc e, krīzes Eiropas uh, Savienība ir daudz darījusi, lai uh, novērstu daudzus trūkums, kas atklājās. Uh, pirmkārt, bija adekvātas finansu struktūras uzraudzības trūkums, un arī mikro un makrosistēmiskiem riskiem bija problēmas ar uzraudzību. Tāpat mēs arī veiksmīgi risinājām jautājumus, kas ir saistīti ar kredītu reitingu aģentūram un e, arī alternatīvo finansu investīciju fondu vadītājiem. Un mēs e, šeit bijām veiksmīgi st e, standartu ieviešanā, eh, ieviešot trešo direktīvu. Mēs eh, apstiprinājām noteikumus, kas varētu būt stingrākie pasaulē. Par ekonomikas eh, pārvaldību mēs atpalikām šeit, kamēr komisija publicēja sešas priekšlikumus, ko mēs skatīsim uh, nākamajos mēnešos un nedēļās. Mēs eh, redzam, kā ekonomika ir savstarpēji saistīta un kā nestabilitāte vienā valstī eh, pāriet uz eh, citu. Tas viss ir daudz skaidrāks, kad Eiropas Savienības dalību valstis, un īpaši Eirozonas valstis, uh, atrodas šajā procesā, un mums būtu e, jābūt e, spējīgiem atklāt e, līdzsvaru trūkumu makroekonomikā un ilgspējas problēmas dalību valstu budžetos, kā arī stabilitātes un attīstības pakta neievērošanu. Šīs problēmas ir jāatklāj, un bez tam mums ir vajadzīgi arī pareizie mehānismi, kas ir laicīgi jāievieš. Tā mums būs lielākas iespējas nepieļaut krīzi. Un vadošai komitejai arī ir šāds uzdevums. No otras puses ir jāno, mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai nodarbinātības un sociālie jautājumi tiek atspoguļoti parlamenta galīgajā viedoklī. Un e, šeit, e, šajā komitejā mums jau ir pamats, e, tātad ir atzinums par iniciatīvas dosjē, kur ir noteikta parlamenta sākotnējā nostāja par juridiskajiem uh, priekšlikumiem, kādi mums tagad ir priekšā. Mēs eh, piekrītam, ka vispirms ir eh, rūpīgāk jāuzrauga nodarbinātības eh, politika, ņemot vērā pārrobežu efektu, kāds ir valstu nodarbinātības politikai. Otrakārt, mēs gribētu uh, redzēt, ka nodarbinātības komiteja tiek nostiprināta. Eh, treškārt ir svarīgi, lai dalību valstu budžeti tiktu veidoti tādā veidā, kas ņem vērā ilgtermiņa eh, plānošanas vajadzību, ņemot vērā arī eh, vajadzību uzturēt sociālo aprūpi, pensijas sistēmas un veselības aprūpi. Jebkuras sankcijas nedrīkst vērst eh, pret fondiem, kas ir paredzēti eh, individuāliem pilsoņiem. Ir vajadzīga eh, uzticama statistika, arī ieskaitot nodarbinātības rādītājus. Tagad mums ir jānoskaidro, kā formulēt šos viedokļus un arī jāiekļaut tie gala ziņojumā. Priekšsēdētājs kundze, es eh, šajos eh, trijos eh, dokumentos atspūgļoju savas idejas, un tagad mums būtu jāapspriež, ko mēs darām. Un galīgajā analīzēs kopā ar kolēģiem no komitejas sagatavošu analīzi, kuru apstiprinās uh, ne tikai e, komiteja, bet arī parlamentu plenārsēd nākošajā mēnesī. Paldies! Paldies! Trois textes sur lesquels je contribuerai. Tagad es gribētu e, iepazīstināt ar e, šiem trim tekstiem, un pēc tam es došu vārdu komisijas pārstāvim, kurš ir eh, šeit no eh, Ekofina ģenerāla direktorāta, lai mēs varētu noskaidrot, kā eh, mūsu ieteikumi tiks ņemti vērā. Viens vispārīgs komentārs šajā pakotnē par ekonomikas eh, pārvaldību, kā bija teikts agrāk, ir daudzas dažādas iniciatīvas un teksti, un Eiropas eh, parlaments eh, ir piedalījies arī apspriedē par komisijas priekšlikumiem, bet ir vēl arī darba grupa, kas strādā pie priekšlikumiem. Es domāju, ka Eiropas parlaments uh, darīja pareizi, pievēršot uzmanību šiem sešiem tekstiem, kuru sagatavošanā komisija sadarbojās ar parlamentu. Tas nozīmē, ka diskusija ar padomu pēc tam, kad parlaments pieņems pozīciju, ņems vērā arī citus sagatavotos dokumentus, bet eh, neatstās Eiropas parlamentu nostāju bez ievērības. Par šiem trim dokumentiem, par kuriem es eh, atbildu. Vispirms es gribētu minēt eh, pirmo Tur ir runa par ekonomikas politikas koordinēšanu, tātad stabilitātes pakta pielietošanu. Un eh, šeit ir redzams, kā mēs varam novērst pārmērīgās atšķirības starp ekonomiskajām situācijām dalību valstīs. Mēs eh, nevaram šeit apskatīt visu, mums ir eh, jākoncentrējas uz nodarbinātības jautājumiem, bet ņemot vērā to, ko eh, ministrs teica iepriekš, un ņemot vērā 2020 stratēģiju, šī stratēģija būs svarīgs e, faktors, kas jāņem vērā un analizējot situāciju mums ir jāapskata deficīta e, situācija un arī pārpalikums ņemot vērā tos kritērijus, kas ir pieņemti. Par e, struktūras reformām šīs reformas ietekmēs darba tirgu. Arī pensijas vecumu un arī EPSCO būtu jāiesaista šajā mehānismā papildus ECOFIN padomē. Par diviem pāriem tekstiem, par kuriem es atbildu. Viens ir makroekonomiski kā līdzsvaru trūkuma e, koriģēšana Eirozonā un budžeta e, stāvokļu uzraudzība. E, šie ir saistīti teksti, kur mēs apskatīsim makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanu kopumā, un otrais dokuments ir konkrētāk par Eirozonas valstīm es gribētu šeit komentēt. Pirmais. Šeit ir atsauce uz 121. pantu, bet vēl būtu arī jāatsaucas uz 148. un jāatzīst, ka arī e, ekonomikas un sociālā politika var ietekmēt šo makroekonomisko nelīdzsvarotību. Un tas arī ietekmē veidu, kā tiek sagatavoti e, rādītāji. Lai gan mūsu komiteja neatbild par budžeta jautājumiem, es domāju, ka runājot par makroekonomikas eh, līdzsvara trūkumu. Šeit eh, arī kapitāla faktori eh, ietekmēs šo līdzsvaru par rādītājiem, kas ir svarīgi pirmajā priekšlikumā jo analizējot šos rādītājus, mēs varam novērot eh, nelīdzsvarotību un eh, ņemt vērā sankcijas. Es gribētu izteikt eh, priekšlikumus. Šeit ir jautājums par nodarbinātību un nabadzību un sociālo atstumtību. arī tie būtu jāapskata, lai redzētu, kā rādītāji raksturo situāciju. Pašreizajā komisijas eh, priekšlikumā daudz kas ir neskaidrs. Eh, šis eh, priekšlikums vienkārši atsaucas uz komisijas atbildību un tad komisija pēc uh, konsultācijām ar dalību valstīm sagatavos pati savus rādītājus, bet es domāju, ka Eiropas parlaments gribētu uh, piedalīties uh, rādītāju noteikšanā. Un beidzot par šo makroekonomisko nelīdzsvarotību. Eiropas parlamentam gandrīz eh, nav nekādas lomas. Dažreiz Eiropas eh, parlaments tiek informēts, kad tiek veikti eh, preventīvi pasākumi, bet tāpat kā ieteikumi, arī Eiropas parlaments tiek, šī informācija tiek sniegta parlamentam tāpat kā sabiedrībai nav nekādu detalizētu eh, atsauču. Šeit nav minētas eh, arī konsultācijas ar parlamentu par sankciju mehānismu, kas ir plānots eh, attiecībā uz makroekonomisko nelīdzsvarotību. priekšlikums eh, konstatē, ka gadījumos, ja ir eh, liela nelīdzsvarotība Eirozonā, jo ir lietotas sankcijas, tad ir paredzēts eh, sots, kurš varētu būt līdz 0,01% no iepriekšējā gada iekšzemes koprodukta dalību valstī. Un tad eh, šīs eh, sots tiek eh, sadalīts pārējām dalību valstīm. Es domāju, tas ir tāds ļoti ciklisks risinājums un arī no sociālā budžeta un nodarbinātības viedokļa tas nav uh, īpaši veiksmīgs. Es eh, ieteiktu pārskatīt šo eh, jautājumu. Eh, tie bija jautājumi, ko es gribētu minēt pirms pirmās viedokļu apmaiņas, bet ja kolēģi piekrīt, tad es vispirms gribētu dot vārdu komisijas pārstāvim Sevasteros kungam, kurš ir Ekvin eh, ģenerāla direktora palīgs, un nu, viņš mums varētu pastāstīt, kā Ekvin eh, var ņemt vērā eh, bāžas, ko ir izteikusi šī komiteja, un kāda ir iespēja, lai tās apspriestu, un pēc tam es došu vārdu kolēģiem. Euh, euh, Pirms es euh, jums došu vārdus, vēlētos pateikt, ka mums parlamentāriešiem ir ārkārtīgi svarīgi uh, saprast uh, budžeta procedūru. Uh, Davids Kāza ir budžeta ziņojuma sagatavotājs, tātad kā prognozēt budžetu, kā balstīties uz tām un tā tālāk. Un tomēr šajā ziņojumā ir ārkārtīgi maz par laika grafikiem, arī par starp eh, valdību vienošanos. It kā jau tas eksistē gaisā, bet tekstā, tekstā tas neparādās. Vai tam ir kāds īpašs iemesls? Vai tam ir kāds īpašs iemesls, ka no vienas puses ir uh, starp valstu vienošanās tekstā, un tad ir tā saucamā darba grupa, un mēs nezinām, kā tas viss beigsies. Good evening, uh, Madam Chair. Labvakar, godātā priekšsēdētājs kundze. Paldies par iespēju pavisam īsi sniegt mūsu viedokli par to, kāds ir status quo. Es atvainojos, ka es ierados burtiski pāris minūtes vēlāk, un tāpēc es nedzirdēju Kazas kunga teikto. Un tomēr es e, būšu priecīgs e, dzirdēt personīgi no Kazas kunga to, ko viņš vēlējās ieteikt šajo, vēlējās pateikt šajos ievadvārdos. Tagad par komisijas priekšlikumiem. Runāšu ārkārtīgi lakoniski, lai mums atlikt laiks arī diskusijām. Uh, Vispirms vēlētos uzsvērt, kā jau jūs teicāt savā prezentācijā, priekšstādātais kundze, jā, Komisijas pakotne tika publiskota 29. septembrī, un uz mūsu dokumentu arī balstās sarunas gan ar jums parlamentu, gan arī ar padomi. Ir pilnīgi taisnība, ka ir noticis savu veidu paralēls process ar Van Rompuy izveidoto grupu, un tagad eh, šīs darba grupas darbs, datās rezultāti ir iekļauti arī pārējos darba grupās padomē un komisijas tekstā arī. Jebkurā gadījumā šī darba grupa ir ļoti daudz paveikusi, un šobrīd šis darbs ir jāiejauž citos fórumos un sarunās ar padomi, parlamentu un komisiju. Tātad 29. septembrī sagatavotais dokuments ir pamats. Un ja kādam ir šaubas par to, ka tas ir mūsu pamats tālākai darbībai, tad es šīs šaubas ātri vien izklīdināšu. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka patreizējās debates gan jūsu komitejā, gan arī citās parlamentārajās komitejās ir ārkārtīgi svarīgas. Visiem ir skaidrs, ka šis būs pagrieziena punkts visai eirozonai. Un eh, šobrīd eh, visi tirgi nezin, vai Eiropas Savienība ir spējīga rīkoties izšķirīgā brīdī izšķirīgi vai nē. Līdz ar to mūsu sniegtā ziņa, kaut vai teiksim, eirozonas uzraudzībā pierāda Eiropas spēju aktīvi darboties brīdī, kad tas visvairāk ir nepieciešams. Un to jau mēs esam pieredzējuši arī pēdējās dienās. Tātad vēl savos ievadvārdos vēlējos pateikt, ka mūs ir pamudinājušas dažādas diskusijas. Mēs esam runājuši gan ar komisāru, gan ar jums, gan ar ģenerāla direktorātu prieksēdētājiem. Pēdējās nedēļās diskusijas ir bijušas ārkārtīgi interesantas gan šajā komitejā, gan arī citās un vismaz līdz šim brīdim dzirdētais ir tikai pamudinājums tālākam darbam, un tas mūs priecē. Un tagad par saturu. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī pakotne, ar kuru nāca klajā komisija, tajā ir ietverti būtiskākie mērķi un būtiskākais ceļš, kā tikt garā, galā ar tām plaisām, kuras šobrīd ir eirozonām. Būtiskākās ir ekonomiskās un finanšu līdzsvar trūkums, un pasākumi ir vērst uz to, lai šāda veida krīze nekad vairs neatkārtotos. Līdz ar to šī komisijas ierosinātā pakotne it kā nerunā par pilnīgi visu Eiropas uzraudzības mehānismu, bet konkrēti par šo ekonomiskās un finanšu uzraudzības daļu. Un eh, jūnijā un maijā komisija jau uzstāja, ka būtu jāstrādā ar trīs galvenajiem nozars elementiem - ar fiskālo elementu, proti jāstrādā ar izaugsmas un stabilitātes paktu un tajā iekļautajiem kritērijiem. Detaļās tagad neiedziļināšos, jo jūs jau viss tā zinat. Uh, Svarīgi varbūt būtu šeit pieminēt to, ka mēs runājam gan par profilaktiskas dabas pasākumiem, tā tad ir jāstrādā profilaktiski un daudz lielāku uzmanību ir jāpievērš arī parādu nastai. Tātad fiskālās sadaļas eh, divi atzari, un es zinu, ka referents par to runā, tātad viens no galvenajiem elementiem ir pārskats, un līdz šim šāda fiskāla pārskata trūkst. Uh, izveidot eh, nacionālos fiskālos pārskats, kurus pēc tam varētu apvienot kopā kopīgā schēmā Eiropas līmenī. Tas ir viens no pamata enkuriem, kas ļaus kuģim noturēties vērtrā. Un e, šeit, protams, ir bijušas diskusijas e, padomē par to, vai mums varbūt nevajadzētu ieviest direktīvu šim iemeslam. Mēs domājam, ka vajag direktīvu, vairums dalību valstu iestājas par direktīvas ieviešanu, jo, protams, ka dalību valstī ir jātiek sakārtotiem fiskālajiem noteikumiem un ietvaram, īpaši tajās valstīs, kurās decentralizēta fiskāla sistēma eksistē. Tātad tieši šajās valstīs vajadzētu šīm valstīm palīdzētu direktīva, kura sakārtotu fiskālās attiecības starp valdību un reģioniem, pie tam sakārtot adekvātā līmenī, līdz ar to daudz dalību valsts iestājas par to, ka vajadzētu fiskālo direktīvu. Līdz ar to patreiz tāds debats ir padomē. Tātad mēs uzskatām, ka ir nepieciešama šāda direktīva. Nākamais ir tā saucamie īstenošanas mehānismi, un šajā aspektā vajadzētu pieminēt, ka mēs iestājāmies par kvazi automātismu un nevis par aklo automātismu. Tātad, lai dalību valstīm būtu izvēles brīvība un eh, lai parādītos arī dažādi viedokļi, ja tam ir nepieciešams. Uh, Sankciju sistēmai vajadzētu tikt attīstītai tālāk. Kā jau mēs zinām, sankciju sistēma šobrīd eksistē, bet sankcijas, kuras ir saistītas ar budžetu, par tām vēl ir jādiskutē. Jo, protams, ka mēs nevaram izveidot vienotu noteikumu, mums ir jāsavērp kopā visi mehānismi, kuri darbotos dažādās regulās un kuri varbūt pārvaldītu dažādas regulas un dažādas noteikums, kas veido budžetu. Uh, Tas ir izskanējis šeit, bet eh, pirmais referents jau to arī ir pieminējis. Mums ir nepieciešams, un to uzsvēršu vēlreiz, sankcijas nedrīkst tikt vērstas pret individuāliem iedzīvotājiem. Tātad sankcijām ir jātiek vērstām uz nacionālā līmeņa finanšu iestādēm, bet tas nedrīkst likt uz spēles vai šaut un izsist pamatu zem kājām individuālām iniciatīvām. Tas ir galvenais. Cits jautājums eh, ir tā saucamais nelīdzsvars. Par to ir daudz diskutēts un daudz runāts, bet patiesībā parādība ir samērā jauna. Un šo disbalansu vajadzētu izskatīt eh, kopā ar citām atbildīgajām iestādēm. Jautājums šeit, par ko vēlētos šeit ar, ar jums runāt, ir tā saucamais kritērija kopums. Uh, Tātad izveidot eh, Eiropas parlamentu šajā uzraudzības padomē. Es vēlētos uzsvērt, ka šī uzraudzības padome, mēs, mēs izveidosim tādu kā kritēriju sarakstu. Galīgais kritēriju saraksts vēl nav izveidots. Mēs vēlamies izveidot astoņus kritērijus, bet šobrīd mēs runājam vēl ar dalību valstīm. Uh, un mēs iestātos par eh, drīzāk mazāku indikātoru vai kritēriju skaitu 8 līdz 10. Mēs nevēlamies milzu garu kritēriju sarakstu, jo tam būtu nepieciešama sarežģīta, sarežģīti vingrinājumi, lai tos izpildītu. Tātad šis te, tātad eh, šis te kritēriju saraksts eh, parādītu dalību valstīm, kā var novērtēt nelīdzsvaru. Tā tad būs sliekšņi gan minimālajam, gan maksimālajam, un eh, līdz ar to būs eh, šis te līdzsvars gan negatīvajā, gan plusu pusē. Uh, Un, eh, protams, ka šie te kritēriji tad var sasniegt dažādas krāseņas - zaļa, oranža vai sarkana. Un atkarībā no pārkāpuma nopietnības, tad mēs arī otrais solis tā tad būtu, eh, ko darīt ar dalību valsti. Bet šis te kritērija saraksts nav nekas automātisks, tas ir tikai sava veida siets, filtrs, kas ļauj dalību valstīm izprast, kādas ir viņu problēmas. Un balstoties uz šo aspektu, mēs varam runāt par otro soli. Tātad par šo kritēriju sarakstu mēs joprojām turpinam strādāt ar padomi, bet es vēlētos pateikt, ka komisijā ir pilnīga iniciatīvas brīvība doties uz nākamo etapu. Tātad eh, tas nav padomas kompetencē nolikt to vai citu momentu. Protams, ka mēs iesaistīsim arī parlamentu, bet vēlreiz varētos uzsvērt, ka par padomi nenolēmi to, kam ir jābūt šādā kritēriju sarakstām. Tātad parlamenta loma kritēriju sarakstu izveidē. Kā jūs ziniet, mēs e, šo te kritēriju sarakstu pārskatīsim ik pēc diviem, ga, trim gadiem, tātad ik pēc regulāra laika. Kāpēc? Tāpēc, ka ik viena krīze pēc savas dabas ir atšķirība. Līdz ar to, ja mums būs ārkārtīgi fiksēts kritēriju saraksts, kas patreizējā krīzē ļauj novērtēt labos un sliktos, tad eh, nākamajai krīzē varbūt šis kritēriju saraksts vairs nederēs. Visu laiku attīstās jauni ekonomiskie tendences, jauni ekonomiskie virzieni, un šis te kritēriju saraksts ir jāpievērtē visu laiku. Tātad mēs eh, visu laiku to pārskatīsim, pieregulēsim, lai mēs mēģinātu sekot līdz ar šo kritēriju sarakstu ekonomiskajai un fiskālajai izaugsmai un attīstības tendencēm. Problēmu mums nav bijis arī ar šo jautājumu diskutēšanu ar parlamentu. Mēs strikt iestājāmies par parlamenta lomas stiprināšanu. Protams, ir dažādi viedokļi par to, cik lielā mērā parlamentam vajadzētu iesaistīties visos šajos jautājumos. Protams, arī ar padomi, aber, protams. Es esmu sapratis, ka vairāki parlamentārieši vēlētos eh, izveidot delegāciju balstoties uz eh, līgumu par Eiropas Savienības darbību 91. pantu, un tomēr parlamenta lomu un tās diskutēšanu ar komisiju, protams, ka parlamenta loma ir svarīga. Līdz ar to mums ir jārunā tagad par substanci. Uh, Mēs esam runājuši arī ar komisāru, bet tas ir, tas ir bijusi samērā formāls sarunas. Mēs uzskatām, ka varbūt šī delegācija sarežģīja procesu un padara to neelastīgāku un gal, garāku. Tas ir daudz sarežģītāk, un varbūt mēs varētu izskatīt situāciju, kurā parlaments iesaistītos procesā un padarītu to ātrāku, plūstošāku un tā tālāk. Un visbeidzot, trešais punkts, tas ir saistīts ar ekonomisko izaugsmi. Tas, ko mēs esam iekļāvuši šajā dokumentu pakopnē, ir tikai daļa no valdības sagatavoto ķieģelīšu struktūras. Jūs jau, at, attiec, jūs jau attiecāties uz tā saucamo eiro brīvdienām, par to komisija runāja eiro. Par to komisija runāja jūnijā, un dalību valsts it kā patiesībā par to arī uh, iestājas ar jā. Runiet par 11. gadu, un šeit komisija sagatavos tā saucamo ikgadēju ekonomiskās izaugsmes pārskatu, un to komisija publiskos janvārī. Un šī ekonomiskās izaugsmes pārskata ideja ir tāda, ka tas ļaus uh, un sniegs pārskatu gan Eiropas Savienības institūcijām, gan arī dalību valstīm pašām par to, kāda izskatās situācija šobrīd un varbūt palīdzēs um, veidot ekonomiskās izaugsmas prognozes 11. un 12. gadiem. Un, uh, protams, tam visam ir jātiek skatītam arī dalību valstīs īstenoto reformu gaismā, un tomēr dalību valstis sagatavos uh, stabilitātes un konverģences programmas, viņām tas ir uzdots līdz nākamā gada aprīļa vidum vai vēlākais aprīļa beigām. Un tādējādi komisija varēs izvērtēt šīs programmas tātad divreiz pa 27, un tad komisija sagatavos tā saucamās integrētās rekomendācijas līdz jūnija beigām. Tas šobrīd ir process tā saucamajam Eiropas, Eiropas atvaļinājumam, Tātad mēs mācamies no mūsu rīcības, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs to sāktu jau šogad, lai arvien vairāk eiropeiski orientēta politiska domāšana ietekmētu mūsu rīcību. Otrs varbūt struktūras elements ir tāds, ka Eiropas uh, rigbor stabilitāte ir pierādījusi, ka sadarbības starp trīs institūcijām ir laba. Tātad šis te stabilitātes, stabilitātes instruments šobrīd tiek izskatīts visās institūcijās, un mēs vēlams janvāra sākumā jau uzsāksim tā izmantošanu. Vēl bez tam jau maijā ir sākuši darboties jauni divi stabilitātes, fiskālās stabilitātes, finanšu stabilitātes mehānismi, kas savukārt ir citi struktūras enemē, elementi. Un eh, tie nākotnē tiks ievērpti citos stabilitātes mehānismos, un mēs eh, nednogalē esam runājuši arī par citiem principiem. Tātad darbs turpinās, darbs turpinās pie šiem pastāvīgajiem stabilitātes mehānismiem, un par to runās arī Eiropadome 16. decembrī. Un pēdējais elements, par ko vēlētos ar jums dalīties, ir Eiropas 2020 stratēģija. Komisija šo stratēģiju publiskoja šā gada martā, un tā tika nosaukta par e Visa Eiropas instrumentu nodarbinātības un ekonomiskās izaugsmas veicināšanai Eiropā. Un tas arī ir šis instruments, kuru mēs eh, izmantosim ikgadējā ekonomiskās izaugsmas pārskata novērtēšanā. Mēs tātad runājam par Eiropas Savienības uzraudzības struktūru, un tomēr mēs, protams, nevarēsim iekļaut pilnīgi visus Eiropa 2020 mērķus šajā 29. septembra komisijas sagatavotajā dokumentā, jo, kā jau es teicu, tur mēs galvenu uzmanību vērst, vēršam uz makroekonomikas un fiskālajiem momentiem. Jā, kā jau teicu, mums ir jāvērš uzmanību uz šo divu elementu pārvaldību un varbūt, ka pēc eh, Ziemassvētkiem mēs varēsim atkal runāt par citiem. Es eh, nesaku priekšsēdētājs kundze, ka mums tagad ir jābūt asai vārdu apmaiņai, bet, protams, dažkārt gadās iespējas, ka visi. Visi šie te Eiropa 2020 mērķi, tiem ir jātiek pieminētiem visos dokumentos, bet šajā Eiropa pārvaldības pakotnē tam nebūtu liela jēga. Šeit mēs galvenokārt runājam par finanšu un fiskālās stabilitātes jautājumiem. Visiem ir skaidrs, ka fiskālās stabilitātes pieaugums veicina ekonomisko izaugsmi, un fiskālā nestabilitāte burtiski izsit pamatu no kājām ekonomiskajai izaugsmai. Tātad novērst fiskālo disbalansu ir grūtāk nekā darboties preventīvi. Paldies, turpina priekšsēdētājs kundze, par jūs teikto, un tagad es vēlētos dot vārdu kolēģiem, un vispirms Turunenes kundze, un pēc tam tātad Turunenes kundze vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es runāšu dāniski, tāpēc lūdzu uzlieciet austeņas. Es vēlētos sākt ar to, ka es pateikšu komisijas pārstāvim. Tātad tas ātrums, kādā veidā tika izveidota delegācija, es domāju, ka mums katrā ziņā tas nebūtu E, problemātiski. Mēs delegāciju varam sagatavot momentā. Ja jūs uzskatiet to par problēmu, nē, tā nekāda problēma nav. Otrais. Tātad tagad mēs runājam par visiem sešiem kritērijiem, bet e, patiesībā es domāju, ka atcerēsimies, ka tam visam bija jābūt gatavām 2011. gada vasarā, un kā mēs redzam šobrīd, tas ir ārkārtīgi aktuāli, šī te palīdzības pakotne īrijai. Tātad mēs esam ārkārtīgi nopietnā situācijā un turpmākajos mēnešos mēs tādā arī būsim, jo spekulanti pārvietosies uz nākamo un nākamo valstu un gremdēs to ar vien lielākos parādos. Tātad situācija kļūst ar vien nestabilāku un vienlaicīgi mēs mēģinam izveidot tādu likumdošanu, bet eh, vai nav drusku dumji, ka mēs gatavojamies kaut kam tādam, kas būs gatavs tikai jūnijā, kamēr pagaidām visa sistēma Eiropā ir likta uz dienas kārtas, kas nav īpaši stipra. Varbūt es pateikšu, ko zaļo grupa uzskata, kas ir visbūtiskākais un kam vajadzētu būt iekļautam jaunajā likumdošanas pakotnē. Runājot tātad par mērķiem. Uh, Es uzskatu, ka galvenais mums ir jānodrošina ilgtspējīga un veselīga dzīvotspējīga ekonomika. Un plašāk skatoties, tās ir valsts sinā, finanses, bet vispār arvien plašāk tās ir ekonomiskās. Un tas nozīmē nodarbinātība, un treškārt ir jābūt ilgtspējīgai ekonomikai, un ceturtais mums ir jānodrošina pareizās uzraudzības menedžmenta, governance struktūras, un, protams, tam ir nepieciešama izmaiņa patreizējās struktūrās, un zaļie ir viensprāts par to, ka mums patreizējā sistēma ir jāmaina, pie tam jāmaina radikāli. Jā, protams, mēs tik tālu esam vienojušies. 29. septembrī komisija nāca klajā ar jaunu dokumentu, un mēs tiešām redzam, katrā ziņā no mūsu zaļo grupas, mēs uh, uzskatām, ka uzlabojumi ir būtiski, bet mēs, es vēlētos pateikt, kas pēc mūsu domām ir pēc satura būtiski. Pirmkais, tas ir ātrums. Ātrums, kā samazināt parādus un deficītu. Tātad mēs uzskatām, ka tas ir galvenais, kādā ātrumā, tātad, lai nebūtu tik svarīgi ātrums, un lai ātrums e, nemaksātu pārāk dārgi sociālajās garantijās, lai nenonāk tā, ka procikliskums, tātad šobrīd ir rakstīts, ka 20. daļa katru gadu ir jāsamazina parādos, bet vai nav tā, ka tas ir tikai pliks skaitlis, tātad e, mēs it kā maksājam ar šo, mēs maksājam ar sociālo drošību, un mēs aizmirstam par vislielākā riska grupām. Bet kādas būs sociālās sekas, par to neviens nerunā. Otrais par sankcijām. Tas ir saistīts ar 10. 11. punktu mūsu darba kārtībā. Patiesībā arī šeit, kā jau priekšsēdētājs kundze pieminēja, arī šeit ir varbūt jāskatās procikliski, un zaļo grupu uzskata, ka mums vajadzētu tos kombinēt. Nevaram mēs visus tikai pērt, ir jābūt arī tā saucamajam pozitīvajai motivācijai, proti jābūt burkānam, ne tikai pletnei. Un vēl mēs tam ir jābūt arī vispārīgam novērtējumam, kāda ir situācija valstī. Mēs nevaram automātiski piemērot sankcijas valstī, kur varbūt cieši no pavisam kā cita nekā tikai plika slinkuma. Un visbeidzot, es vēlētos pajautāt komisijas pārstāvim par sankcijām. Daudz ticis runāts par to, ka sankcijas vajadzētu piemērot arī ne eiro valstīm. Tas nozīmē tātad caur Eiropas Savienības budžetu. Jūs mazliet to pieminējāt, tātad varbūt var, varat to padziļināt. Kā jūs to uzskatiet? Tātad caur maksājumiem netiks saņemt maksājumu lauksaimniecībai un makroekonomiskie kritēriji. Ir ārkārtīgi svarīgi, kā tie izskatīsies. Tāpēc mums būtu kaut kas sakāms. Un, ja jūs vēlreiz sakiet, ka delegāciju izveidot parlamentam ir grūti, nemaz nav grūti, varam kaut rītā sākt strādāt delegācijā. Tātad es vēlētos prasīt par šiem kritērijiem, kādi būs konkrētie kritēriji. Bet ir ārkārtīgi svarīgi Eiropai sākt runāt par to, ka Vācijai ir tāda ekonomiskā izaugsma un tāds uh, eksporta modelis. Es vēlētos pateikt, ka Vācija šobrīd ekonomiski aug, tāpēc, ka pārējā Eiropa grimst. Tas, protams, ir tā provokatīvs akts, bet ja vispārējā Eiropa grimst un Vācija aug, kādas ir sociālās sekas, mums ir jāsāk runāt par to milzīgo cilvēku pārvietošanos un ne tikai starp valstīm, tam ir gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti. Uh, Protams, ekonomiskā politika visās dalību valstīs ir jāekonomē, jāharmonizē. Mums ir jārunā par valsts iekšējo dinamiku, bet mums ir jāskatās kopsumā, kopsavilkumā. Bet mums ir jābūt šiem kritērijiem, izvērtēšanas kritērijiem, pretējā gadījumā viss ideja izgāzīsies. Un noslēgumā vēlētos pateikt to, ka komisijas sagatavotais dokumenta projekts uh, būtu jāmaina veselā virknē punktu, lai izveidotu sociālu ilgtspējīgu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmu. Un tagad es beidzu. Paldies! Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, mūsu referents, eh, Klecman kungs, eh, vēlreiz sūta atvainošanos, jo viņš darbojas delegācijā. Uh, Es nepiekrītu, un man ir savi argumenti, tomēr man eh, lūgts nolasīt viņa pamatojumu. Viņš eh, atbalsta komisijas eh, likuma priek, priekšlikumu pār ekonomiskas pārvaldību, par spēcīgu Eiropas budžetu un par, spēc, par stabilu ekonomikas situāciju, kas palīdz radīt jaunas darba vietas. Komisijas regulas priekšlikums ir jāveido daudz eh, efektīvāk un tam jābūt obligātam raksturam. Eh, tas ir solis pareizajā virzienā, eh, kad runa ir pār sankcijām un brīdinājumiem. Tomēr mums ir jārada vēl stingrāks sankciju mehānisms, ja dalību valstīs nerīkojas disciplināri budžeta jautājumos. Varbūt īslaicīgi varētu iesaldēties līdzekļus, vai arī aiz finansējumu, vai arī uh, nepiedāvātais finansējumu. Mums ir nepieciešami automātiski sankciju mehānismi, lai uh, dalībvalstis varētu labāk disciplinēt uh, budžeta jautājumos. Tas ir ļoti labs veids, kā disciplinēt dalībvalstis un izvairīties no problēmām, kādas radās Grieķijā un Īrijā man ir grūti izlasīt pēdējo teikumu, bet, nu, bija grūti izlasīt pēdējo teikumu, bet man tas tomēr izdevās. Tātad es uh, uh, vēlos sniegt nedaudz konteksta. Problēmas īrijā un Grieķijā ir ļoti atšķirīgas. Abas valstis piedzīvojušas nopietnas uh, problēmas, tomēr, tomēr situācija ir atšķirīga. Tas, kas noticis pie mums īrijā, daudzas uh, institūcijas, Eiropas institūcijas ieguldīja uh, īrijas bankās. Un tā ir tā galvenā problēma. Pavērosim, piemēram, Portugāles un Spānijas situāciju. Es varētu turpināt vēl šo sarakstu, un, un situācija patiesībā izskatās arvien draudīgāka. Ja mēs ieklausamies uh, dažos Eiropas līderos, piemēram, Merkeles kundzei, tad uh, viņas perspektīva ir savādāk. Uh, eh, viņus satrauc, viņus satrauc uh, laika termiņi, <clears throat> piemēram, atmaksas termiņi. Un uh, ļoti bieži tie būs nodokļu maksātāji, kuri, uh, kuriem nāksies atmaksāt parādus. Kasas kungs. Tad varbūt tas, tā bija tulkošanas problēma eh, par krīzi, eh, par krīzi, kas ir kā ir bijusi. Es runāju par krīzi, kas šobrīd pastāv. Jūs runājāt par tirgiem, kas eh, apšauba Eiropas Savienības iespēju, spēju rīkoties. Tomēr, manuprāt, nedrīkst ignorēt eh, pašreizējās problēmas un ir arī jāplāno nākotne. Vēlos uzdot komisijai jautājumu. Priekšlikumi, kas ir iekļauti jūsu ziņojumā, vai tas no, eh, nozīmētu, kā būtu jāmaina līgums un kādā līmenī tad būtu jāmaina līgums? Mm, te es runāju par uh, vairākumu un, un citiem jautājumiem. Es neesmu tā rūpīgi izlasījis dokumentus, esmu tikai pārskrējis tiem pāri. Un, uh, Eh, un es, bet es to izdarīšu daudz rūpīgāk līdz nākamajai diskusijai. Vēlētos arī uzdot citu eh, jautājumu. Eh, un piedodiet priekšsēdētāji, es zinu, ka mums ir maz laika. Vai ir tā, ka mēs ignorējam acīm redzamo? Un, un acīm redzamais ir tāds, ka vai tā arhitektūra, ko mēs esam izveidojuši pašreizējās valūtas atbalstam, tiešām darbojas? Un vai eiro spēs izdzīvot vidējā un ilgtermiņā. Varbūt ir kādas labas idejas, un varbūt ir jā, jāuzlabo pārvaldība. Tātad vai vidējā termiņā un ilgtermiņā šie pasākumi atbalstīs valūtas stabilitāti? Jūs runājāt arī par to, ka jānodrošina, tas, lai sankcijas neietekmētu iedzīvotājus. Jūs runājāt par sociālo labklājību, pensijām. Uh, Es domāju, ka būs eh, ļoti grūti kontrolēt eh, šos jautājumus. Mums ir jādara viss iespējamais, eh, lai tā arī būtu. Tomēr, manuprāt, galīgajā analīzē, neatkarīgi no tā, ko mēs darīsim, sankcijas ietekmēs iedzīvotājus tā vai citādi. Varbūt es runāju par daudz par īriju, bet, nu jā, mūsu pensijas fondam vajadzēja atdot pusi savus iekrājumu, lai, eh, at, lai novērstu pašreizējo krīzi. Redzat, kā sankcijas ietekmēs eh, cilvēkus. Man zaļās, zaļo partijas kolēģi runāja par eh, stabilitātes un izaugsmes paktu, un es pilnībā piekrītu viņai, un es nerunāju detalizētāk, jo viņu visu jau labi paskaidroju. Uh, Piekrītu Barezes kundzei par sankcijām. Ir tā ir, uh, dalībvalstis, kas ļaunprātīgi, tā sakot, ļaunprātīgi nepilda apņemšanās. Un man jāuzdot jautājums, vai Eiropas pilsoņi atbalstīs šādu politiku. Un runājot par kritēriju sistēmu, vērtēšanas kritērijiem. Es tā īsti par to ne, eh, daudz nezinu. Man jāuzdod jautājums, vai tādēļ, ka Eiropas ekonomikas ir tik atšķirīgas, dažās ir deficīts, citās ir pārpalikums, tad kā šie vērtēšanas kritēriji uh, ņems vērā šīs atšķirības un kāda analīze tam ir nepieciešama? Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Mums ir divas minūtes, uh, un tā tulkiem būs jādodas uh, prom. Uh, Eh, tā kā mums bija eh, jādodas nelielā pārtraukumā uz 15 minūtēm, tad tie kolēģi eh, vēlas, mēs varētu turpināt un runāt angliski. Pateicos kolēģiem par izteiktajiem komentāriem. Es domāju, ka šai komitejai ļoti svarīgi izteikt savu viedokli, jo citādi Eiropas līmenī mums nebūs nekādas, eh, nekādas atbildes reakcijas eh, par eh, tirgus attīstības tendencēm. Mums ir jādomā par dažādu politikas nostādņu kopumu. Mums ir jā, jāveicina nodarbinātība un jā, jāstiprina publiskais finansējums vēlos uzdot vienu jautājumu. Un uh, kungs var atbildēt angliski, ka tulki būs uh, devušies mājās. Tātad vēlos zināt, kādā, kāds līmenis ir sasniegts uh, pārunās ar komisiju par uh, līgumu pārskatīšanu. Šis scenārijs tiek ļoti ļoti plaši apspriests, kā jau mēs to redzējām. Šķiet, jo vairāk mēs par to runājam, slepeni, jo, eh, jo labāk eh, visi uzvedās. Ja mums vajadzētu pārskatīt Lisabonas līgumu, un eh, mēs runājam par ekonomikas pārvaldību, tad varētu rasties tāda pretrunīga eh, informācija. Ja mēs vēlamies eh, panākt pozitīvu virzību Eirozonā ekonomikas pārvaldības jomā, tad mums ir eh, vajadzētu daudz rūpīgāk pārskatīt līgumu. Tātad vēlos jums jautāt, kādas diskusijas šobrīd norisinās pār par šī mehānisma eh, pastāvīgumu. Es domāju, tas būs pēdējais jautājums, ko mēs jums uzdosim. Un tad mēs eh, ieskatīsimies kalendārā. Paldies priekšsēdētāji un paldies parlamenta eh, deputātiem par jautājumiem. Sākšu ar pēdējo. Vai līgums tiks mainīts vai nē, ir pilnīgi skaidrs, ka visi priekšlikumi, ko komisija piedāvāja, septembra beigās pilnībā attiecas uz līgumu. Ne, nav, nepieciešams, nav nepieciešams ieviest izmaiņas līgumā, lai pilnībā ieviestu 29. septembra priekšlikumu pakotni. Ir tikai viens elements, pie kuras atgriezīšos vēlāk. Un tas ir pār pastāvīgiem krīzes stabilitātes nodrošināšanas mehānismiem. Uh, Komisija neatbalsta plašas izmaiņas līgumām, bet tikai ierobežotas izmaiņas, varbūt vienu, divus teikumus, bet ļoti ierobežotas izmaiņas, kas varētu, kas, eh, kas eh, padarītu šo pārmaiņu procesu ļoti pakāpenisku un nevajadzētu to darīt valdības līmenī